Good afternoon. Uh, I'm... Vai labpēcpusdienu? Kā jūs redzat, es vādu pirmo pēcpusdienas sanāksmi. Balsojums par kooperatīvo sociālo atbildību starptautiskajos tirzniecības līgumos balsojums tiks uh, novēlots par vienu mēnesi, jo balsojums ir iekavējies arī galvenajā komitejā. Ja ga citu komentāru nav, tad vai varam pieņemt darba kārtību? No to... Iebildumu nav par protokolu. Tad koordinātori lēma organizēt 17. māja organizēt ārkārtas sanāksmes Rasbūrā, lai varētu skatīt projekta, ziņoja projektu par um, vadlīnijām. Vēlāk arī pateiksim, cikos un kur. 22. aprīlī priekšsēdētāja konference lēma novēlot pacelt vēlāku laiku Eiropas parlamenta nostāja par pla, plašāku nodarbinātības vadlīnijām, principā arī uz mērķiem, kas izried no strateģijas 2020. Koordinātori arī groz darba kārtību attiecībā uz Oris Kunga ziņojuma pieņemšanu par vadlīnijām. Šī pieņemšana tagad ir paredzēta nodarbinātības komitejas sanāksmē jūlijā. Deputāti arī ir atradījis paziņojumu dosjē Viedokļa apmaiņa arī par uh, Eiro EU 2020, 2020 stratēģiju. Vācu, angļu un franču valodās šīs paziņojums ir pieejams. Vēl viens. Vēl viena lieta, kas arī ir jūsu dosjē par viedokļu apmaiņām ar uh, NVO un sociālajiem partneriem par jauniešu piekļuvu darba tirgumu. Pirmais ziņojums, kas mums tagad ir skatāms, ir ziņojums par, eh, par vienot atļauju eh, rezidentiem un dzīvās mm, drīz darbu. Paldies, priekšsēdētāji! Un šī situācija. Attiecībā pie šī jautājuma mēs dalām kompetenci ar Lībi komiteju. Svarīgākie punkti tiek skatīti Lībi komitejā. Attiecībā uz vienot pieteikšanās procedūru uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanu. Lūk, tas attiec uz trešo valstu imigrantiem, kuri legāli ierodas Eiropas Savienībā. un kuriem ir arī tiesības tātad atbilstīgi uz, uzņēmē valsts likumdošana. Eiropas Savienība vēlas eh, nodrošināt kopīgu imigrācijas politiku, un mēs vēlamies, lai šie legālie imigranti, lai viņiem būtu tādi pašas tiesības kā nacionālo dalību valstu strādājošiem. Divas komitejas ir atbildīgas, nodarbinātības un Lībe komiteja ir abas atbildīgas. Tādēļ mums būs jāsvērā kopā. Šī. Lībe komiteja galvenokārt skatīs juridiskos aspektus, kur ir saistīti ar uh, direktīvas uh, īstenošanu, uh, darbības jomu. Būs arī atbildīgi par juridiskajiem aspektiem, kas attiecas uz. Uh, par šīm atļaujām. Mēs būsim atkal atbildīgi par šo dar, strādājušo tiesību noteikšanu. Ļoti sarežģīts ziņojums jāteic. Man ir kā lēma reiķināties arī pārējo referentu atbalstu, un tādējādi mēs varam nākt klajā ar visai plašu kompromisu par visiem piedāvātajiem grozījumiem. Ir ļoti svarīgi jautājumi kuri ir minēti šajā ziņojumā, bet nu, tie varbūt nav fundamentāli pilnīgi visām politiskajām grupām. Un tad ir arī elementi, kur ir tieši saistīti ar migrācijas politiku, un tur nu visiem būs jāpiestrādā. Un šeit īpaši atsaucos uz svarīgākajiem punktiem. Strīdīgi jautājumi tie noteikti būs, bet cerams, ka Rīt ar vairākumu arī varēsim apstiprināt ziņojumu. Pieņemt to. Tagad es skatu uz balsojumu sarakstā 24. grozījums. kur tiek runāts par uh, priekšlikumu pieņemamību. Es gribētu izslēgt strādājošos darba ņēmējus, kuriem nav ierobežot ilguma līgums. Tas attiecas uz ļoti ierobežotu darbības jomu, un es gribētu šeit, lai mēs padziļinātu skatām šo darbības direktīvas aptvērumu. Dažkārt ir jāraugās, eh, jānogaida arī, kas notiks Libe komitejā. parlaments var pieņemt šo 24. grozījumu, bet ir jāraug, ko teiks Libe komiteja. Un par 11. grozījumu arī tas pats. Bija arī debats mūsu starpā. par nosūtītajiem darbņēmējiem atbilstīgi 96. direktīvai. Darba ņēmēji, kur strādā kādā citā valstī, kas nav viņa izcelsmes valsts, un tajā brīdī viņi ir izslēgti un direktīvas tektā, tekstā tiek teikts, ka viņiem netiek nodrošināta tāda pati vienlīdzīga pieeja kā nacionālajiem darba ņēmējiem. Un šeit ir juridiska rakstura problēma, jo nav tiesība vienlīdzība starp um, nacionālajiem un nosūtītajiem uh, strādājošiem, kuri nav viens un tās pašas nacionalitātes. Komisija sacīja, ka tā nevēlējās, lai būtu šāda nevienlīdzība. strādājošiem, kuri tiek nosūtīti, vai viņi būtu no trešajām valstīm, no Eiropas Savienības. Un mums bija sanāksme tikšanās ar komisiju. Tā mums nosūtīja teksta redakciju, kas varētu atrisināt varbūt šo problēmu. Tas varētu arī atbildēt uz Tomas Manna uh, bažām, kas ir 25. grozījumā par uh, nosūtītiem strādājošiem. Es, um, protams, varu nākt klajā ar vairākiem kompromisiem. Mūsu mutiskais grozījums. Radīsies jauns līdz ar to apakš, uh, apsvērumu punkts. Kā uh, 98. direktīvas strādājošie tiek izslēgti no šīs direktīvas aptvērumu, bet tajā pat laikā ir strādājošie, kuri, tiek, eh, kuri pārvietojas, kur tiek nosūtīti, un viņi, uz viņiem jā, jātiecina tādas pašas vienlīdzīgas tiesības. Lūk, tas viss, kas attiec uz šiem nosūtītiem darbiniekiem, es varu pieņemt Tamas eh, Māna eh, grozījumu pirmo daļu par otro daļu. Bet tas tā problemātiskāk. Bet mums jau šeit ir panākta vienošanās par, var atbalstīt pirmo grozījumu daļu. Un vēl viens svarīgs jautājums šeit mēs atsaucamies uz sociālā nodrošinājuma sistēmu direktīvu. Ļoti sarežģīts, komplekss, juridiski sarežģīts jautājums. Viņš attiecas uz eh, strādājošiem, kur strādā dažādās valstīs. Tādējādi varētu arī varbūt atrisināt imigrantu problēmu, kur pārvietojas no vienas valsts uz otru. Un te ir jārauga, kas ir teikts regulās par sociālo nodrošinājumu, visi jautājumi attiecībā uz sociālajām iemaksām. Ļoti sarežģīts jautājums. Viens pāns, par kur tiek šeit runāts, arī dažādas atsaucas uz sociālo nodrošinājumu skaidrojumos EPP nāca klajā ar grozījumiem, arī zaļajā, arī es iesniedzu grozījumus. Mēs uh, strādājam arī ar Džīnu Lambertu šorīt. Jo man Roitens kundze mēs strādājam. Un šeit cerams, ka varēsim nākt klajā ar kompromisu grozījumu attiec gan uz šo skatrojušo daļu, gan uz pāntiem kompromiss grozījumiem, kur iesniedz trīs lielās grupas. Mēs uzsveram šeit, ka strādājušiem jābūt tādas pašas tiesības kā uh, koordinācijas regulā. Un, ja tur mainās nosacījumi nākotnē, tad šajā direktīvā būs jāņem vērā arī šīs izmaiņas uh, attiecībā sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju. Un nākotnē tur noteikti tiks ievies kāds izmaiņas un vēl viens svarīgs un vēl viens ļoti sarežģīts jautājums, bet par kuru mums ir jālemj šajā direktīvā. Mēs atzīstam trešo valstu strādājošo tiesības sociālā nodrošinājuma jomā. Nu, tas bija ļoti sarežģīti dalību valstīm un arī komisijai. Noiet nu, par atsevišķām uh, sociālā nodrošinājuma atzariem ir tik iesniegt vairāki grozījumi, lai uh, risinātu šo problēmu. Tiek teikts, ka katra dalība valsts būs atbildīga par uh, tiesību nodrošināšanu, par šiem sociālajiem pabalstiem, ģimenes pabalstu, bezdarbnieku pabalstu un tam līdzīgi. Visiem sociālai nu, atbalsti būs uh, jāatrisina dalībvalstu līmenī. Nu, vismaz ir grozījums, kas par to runā. Un ja mēs pieņemam šo grozījumu, tad šai direktīvā vairs nebūs jēgas. Tādā gadījumā tikai vienīgi dalībvalsts būs atbildīgs par sociālo nodrošinājumu. Mēs nevarēsim tādēļ nodrošināt uh, tiesību vienlīdzību arī trešās, trešo valstu strādājošiem. Sociālā nodrošinājuma jautājums ir komplekss. Mēs piešķirām zināmas tiesības tādēļ, ka cilvēks strādā, bet arī tādēļ, ka viņš dzīvo attiecīgajā valstī. Šeit ir uh, sociālā nodrošināšanas sistēmā ļoti universāls raksturs. Dažkārt imigranti, kuri ierodas šajās valstīs, viņiem saņem tieši tādas pašas tiesības, kādas ir cilvēkiem, kuri tur ir dzīvojuši, kuriem tā ir izcelsmes valsts. Un tāpat laikā tiek teikts, ka valsts piederīgais. Uh, Eh, kurš dzīvo attiecīgajā valstī jau ilgāk, teiksim, kā 30 gadus, ka viņiem ir eh, tāds pašas tiesības, un eh, tam, kurš ir tikko ieradies, tam ir tieši tāds pašas tiesības. Tad ir C kompromiss. Jo bija tādi, kur nevēlējās, lai mēs šeit skatītu sociālo nodrošinājumu tiesības, un pat tie, kuri atbalstīja nacionālo risinājumu, ja dalībvalstīm šeit būtu teikšana, arī viņi piekrītu, lai mēs šeit nošķirtu sociālā nodrošinājuma tiesības, kuras ir saistītas ar uzturēšanos, un sociālā nodrošinājuma tiesības, kuras ir saistītas ar strādājošā statusu. Sociālā nodrošinājuma tiesības, kuras izriet no darba, būs uh, universāli pakļautas uh, tiesību vienlīdzības principam, kas attiecas uz tiesībām, kas izriet no u, rezidenta statusa, tad uh, šeit jautājums jāskata taisnīgi, bet būtu jāpaskat, jāparedz arī, zinām, rīcības brīvība. Ņemot vērā dalību valsts dažādo praksi. Lūk, šāds kompromiss tika iesniegts. Nu, īpaši no Skandināvijas valstis iesniedza šādas grozījumus, jo šād, tur šāda sistēma ir aktuāla varētu šīs tiesības tad atrunāt arī ņemot vērā uzturēšanās rezidenci. Bet, lai gan tiesības uz sociālo nodrošinājumu, kas izriet no strādājošā statusa, lai varētu nodrošināt tomēr šo vienlīdzību starp trešo valstu strādājošo un nacionālajā strādājošo. Lūk, tādi ir uh, mūsu, tāds ir mūsu, tādi mūsu kompromisi. Ir vēl neatrasināti jautājumi. Rīt varbūt arī būs tāds vēl balsojums mūsu komitejā. Bet, nu, tādā gadījumā. Mums būs līdzsvarots ziņojums, garantēsim tiesību vienlīdzību, un tas ļaus uh, arī dažādas interpretācijas, jo nevajag aizmirst subsidiārs principu. Paldies. Pirms tad vairs vienam Lambertai jautājums, kur jūs minējat par pieņemamību. Pēc grozījums 24. arī netiks. Tad šis paid relationship uh, netiks par to balsots, jo tas iet tālāk par mūsu komitejas uh, kompetences. Lamberts kundze, paldies! Vēlos pateikties Kostas kungu par viņa ievadvārdiem. Jautājumi, kas attiec sociālo nodrošinājumu. Daži vārdi par to. Grozījumi, kurus es iesniedzu, un arī kompromiss, kāds tagad ir panākts. Tam, to mērķis ir um, nu, nepadarīt esošos situāciju, kā ierakstīt akmeni, akmenī un arī paredzēt kādas uh, izmaiņas nākotnē. Tādējā tiek uzlabots un atjaunināts arī sociālā nodrošinājuma regulējums un uh, Tas ir iemesls, kādēļ mēs esam iesnieguši savu grozījumu, lai mēs būtu droši, ka mēs neierakstam akmenī kaut ko tādu, kas pašlaik tiek mainīts un par, kuriem, par ko nāksies debatēt arī mūsu komitejai kaut kad nākotnē. Mums ir arī ļoti skaidri jānosaka, ka sociālā nodrošinājums ir tas, kas ir atrunāts uh, sociālās nodrošinājuma koordinācijas regulā, un tas neatiecas uz uh, labklājības uh, ieguvumiem, piemēram, mājokļi un tam līdzīgi. Tās nav gluži tāda klasiska sociālā nodrošinājuma aspekts, un es ceru, ka ņemsiet to vērā arī lasot grozījumus. Par šiem nosūtītajiem strādājošajiem esmu priecīga arī par grozījumu, kāds ir iesniegts, kur iesniedz referents. Tas arī ļauj precizēt jautājumus kur vēl nebija skaidri par vienoto, uz, par vienoto atļauju. Arī trešo valstu strādājošie tur ir iekļauti, un arī formulējumi šai grozījumā ir ļoti skaidrs par to, kādas ir tiesības, ja viņi ierodas šeit kā nosūtītie strādājošie. Kompromisa grozījumi ir ļoti labi un varam tos atbalstīt. Un kopumā arī atbalstām referenta viedokli. Paldies, Valens Roitens kundze. Paldies. Šīs jautājums tiešām ir sarežģīts. Mēs to ļoti labi zinām, jo ir arī šis eh, sadalījuma nodrošinājuma koordinācijas eh, regula, pie kuras strādājam vairākus gadus. šī likumdošana trešo valstu eh, darba ņēmējiem arī tik vispārīgi interpretēt ļoti dažādi. Par ko tad īsti ir runa? Ir runa par trešo valstu valsts piedarīgajiem, kuri var strādāt kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm. Par to jau mēs šeit gribam reglamentēt. Un ir lietas, kuras mēs nevēlamies šeit atrunāt, un to es gan Tomasam, gan citiem ir patvērumu meklētāji, ir studenti, bet tas neiekļaujas šajā direktīvā. Tas nav šīs direktīvas mērķis. Līdz ar to ģimenes pabalsti, piemēram, tam nav nekāda sakara ar šo tekstu. Tā ir pirmā lieta, ko es gribēju precizēt. Tad ir arī problēma, ko minēja Sarkas kungs. Viņš teica, ka tas ir atrasināts Somijā. Tad, kad um, cilvēks kļūst par studentu, tad ir tiesības strādāt, piemēram, kādu noteiktu skaitu stundu nedēļā, pateicoties šīm eh, darba stundām, jūs varat arī saņemtās priekšrocības, eh, daudz, kur ir saistīta ar rezidē, uzturēšanos, dzīvošanu Somijā un strādāšanu tur. Somijai un citām valstīm, kuras piemēro šādu sistēmu, ir asts risinājums. Tiek teikts, ka sociālie ieguvumi var tikt uh, piešķirt tikai tad, ja tiek cilvēks strādā. bet tādējādi varētu būt arī izņēmumi attiecībā uz sociālajiem iegumiem, kur ir saistīti ar uh, dzīvošanu attiecīgajā valstī. Tā mēs atrasinājām problēmu ar Somijas kolēģi. Un pagājušajā nedēļā bija sanāksme arī. Mēģināšu Piemēram, viņš tam sacīm sākinē, viņš, ahinē, viņš aprecās ar skaistu brazīlieti, un uh, šai brazīliete, piemēram, grib strādāt kādā slimnīcā Māstrihtā. Šais Bet viņu ir tātad, lai viņi varētu strādāt, Nīderlandē ir jābūt tai valstī, kas viņu uzaicina, kas viņai piešķir darbā atļauju. Un tad viņa varēs arī saņemt uh, tos. Uh, atbalstos labums priekšrocības, kas ir šajā direktīvā. Un tad jums piedzimis dēls, viņš ir students, viņš nevarēs saņemt šī, šajā direktīvā atrunātos atbalsts. Tikai uzaicinātie strādājošie var saņemt šādus atbalstus. Tas attiec tikai zinīgi trešo valstu strādājošiem, kuriem ir piešķirta darba atļauja. Un tad ir nosūtīto strādājošo problēmas jau par to runāja ar Alejandro. Mums klausīja viņa sacīto, un man tas šķiet visai skaidrs. Bet, ja ir kāda Spānijas uzņēmums, kurš nosūta Spānijas strādājošo strādāt Nīderlandē un brazīliešu, Nīder, brazīliešu strādājušo satiek nosūtīts Nīderlandē, tad viņiem abiem ir vienādas tiesības Nu, tas viss ir sarežģīti. Cībā uz to, kā mēs interpretējam, kurš tad ir nosūtīts strādājošais. Šeit ir iespējas, ka formulējums ir pārāk plašs. Tas pats attiecas arī uz studentu stipend, uz mācību stipendijām. Iespējams, ka mēs dažus nosacījumus šeit tekstā varētu interpretēt arī tā, lai to varētu piemērot arī mācību stipendiju ieguvējiem, bet, manuprāt, to nevajag apskatīt šajā direktīvā, un tad jau ir arī tiesības uz pensiju. Trešo valstu strādājošais vairākus gadus strādāja Eiropas Savienībā, viņam ir jāsaņem pensija, pat ja pēc tam viņš atgriežas uh, savā izcelsmes valstī un 19. 20. grozījumi. Lasot tos. Mēs esam svītrojuši 8, 9 un 5. lai padarītu liekas, lietas skaidrākas. Bija izņēmums Vācijai, Austrijai un patvērumu. Meklētājiem tas tagad pazudis. Problēma nebūs. Bet lūgtu Alejandru un kolēģus atbalstīt 19. Eh, un 21. grozījumus. Paldies, Tomas Mann! Nu jā, finank, eh, frau... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šī ideja par Rio atomas manu un brazīlietēm, nu tas ir diezgan interesanti, nu jā, nu, ja viņš domāja eh, Džeimsu uh, Bondu, un ja visas brazīlietas būtu tāds pašs kā uh, Nīderlandietis, tad es vēl varētu arī uzņemties kontaktu ar Nisleroju, bet nu labi. Es domāju, ka mums tiešām jāpaskatās, kas tur notiek. Jā, jo tā ir studenti, un paskatījāmies, viņai ir uzturēšanas atļauja uz laiku, tad tā nemaz sākotnēji nav tik nopietna problēma. Bet, ja tagad 21. grozījumā, piemēram, mēs norādām, ka 899 2003. gada direktīvi tagad uh, attiektos, bet, ja mēs to svītrojam, tad varētu rasties ļoti nopietna situācija. Mēs norādītu, ka tas direktīvā nav iekļauts. Un, bet ir milzīgas atšķirības cenām starp uzturēšanas atļauju un darba atļauju. Bet, ja ir cilvēkam izsniegta um, uzturēšanas atļauja, tad tā ir uh, it kā arī pieeja saņemt dažādu veidu ģimenes pabalstus, piemēram, bērnu uh, kopšanas pabalstus, uh, dažādu veidu citus ģimenes pabalstus. Tātad visdažādākus sociālos pakalpojumus, um, pabalstus, kas nebūtu īstenībā pieņemami uh, E, tām personām, kas ir tikai uzturēšanās statusā Vācijā. Un tādēļ mums ir diezgan sarežģīta situācija pieņemt 21. grozījumu, kas norāda, ka mums šāda veida um, aptvērums ir jāiz, jāsvītro. Otrs kolēģis Sarkas, kas norāda, ka 25. grozījumā iekļautās idejas lielā mērā ir pārņemts, Es tomēr norādu, ka otrā daļa, ja tā ir pieņemta, un es esmu viņam pateicīgs, bet ja viņš saka, it shall not affect member states the possibility for access and admission of third countries nationals to their labor markets, kas nozīmē tu apvien, ka tas neskar dalībās kompetences, uh, eh, piešķirt dalī uzturēšanas atļaus trešo valstu pirsoņiem. Un tas, tas nozīmē ļoti precīzi, ka mēs neskaram dalībvalsts kompetences. Tātad, jo mēs precīzāk šīs līnijas novelkam, jo precīzāk mēs varam arī uzreiz atbalstīt šo grozījumu, katrā ziņā vismaz 205. grozījuma otro daļu, tas ir svarīgākā daļa. Man vēl papildu jautājums. Kolēģis Arki norādīja, ka ir vēl arī atsevišķi kompromisa priešlikumi. Iespējams, ka tagad ir pati labākā iespēja arī, arī nedaudz uzlabot tekstu redakcionāli šos grozījumus, lai mēs tiešām būtu kristāli skaidri. Un Es būtu pateicīgs atsevišķos kompromisos, mēs varētu iekļaut tādu redakciju, kas varētu arī ļautu tulkojot, nepazaudēt šo ideju, tad, lai viss būtu tiešām skaidri. Iespējams, ka mēs varētu pat mm, nerunāt tik daudz par skaidrojumu, bet par precīzām detaļām, kas ir precīzi iztulkojums visās valodās. Kolēģis atsīja, ka viņi vēl arī paskatīsies, vai visus šos uh, kompromisus mēs tiešām varētu mierīgā garā precizēt. Iespējams, ka mēs varētu nonākt arī vēl pie citām pozīcijām, nekā varbūt līdz šim tas ir bijis. Paldies! Arvoisa puheenjohtaja, monissa Euroopan maissa. Paldies, priekšsēdētāji! Vairākās Eiropas eh, dalībvalstīs, kā piemēram Somijā, Šobrīd norit ļoti dzīves diskusijas par imigrāciju, un šī iemesla dēļ mēs no Eiropas parlamenta sagaidām noteikums imigrācijas jomā, kopīgs noteikums imigrācijas jomā. Un šis priekšlikums, pie kur mēs strādājam šobrīd, ir ļoti pozitīvs priekšlikums. Es vēlētos pateikties Aleksandros Serkas par ļoti elastīgo pieeju, arī um, ņemot vērā Somijas problēmu un to, ka mūsu sociālā nodrošinājuma sistēma atšķirs no citām eh, sistēmām, tātad Eiropas, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mēs, protams, vēlējāmies eh, panākt vienlīdzīgu attieksmi visiem cilvēkiem, kas ierodas strādāt mūsu valstī. Un šis ir ļoti pozitīvs risinājums, un tas ir arī veids, kā mēs varam veicināt uz nodarbinātību balstītu imigrāciju, kas, mūsuprāt, ir ļoti svarīga mūsu pašreizējās demografiskās situācijas dēļ. Tā arī mums izdosies atrisināt problēmas, kas varētu rasties tā, lai um, strādājošie netika ļaunprātīgi izmantot, un es domāju, ka šis noteikti ir labs izējas punkts, un mēs uh, sagaidām pārmaiņas uh, direktīvā, lai vēl uzlabotu uh, šo dokumentu. Es pateicos referentam par lieliski sagatavoto ziņojumu, un esmu pārliecināta, ka uh, šis ziņojums uh, patiks arī pilsoņiem tas, ka 400 gadu laikā Eiropieši ir devušies ārpus Eiropas eh, labākas dzīves meklējumos, un tas, ka šobrīd mēs piesaistām cilvēkus mūsu stabilitātes un dzīves līmeņa dēļ, eh, es domāju, ka tieši šī iemesla dēļ mums ir nepieciešama kopīga noteikumi. Tātad vēlreiz vēlos pateikties Erkas kungām par elastīgo pieeju. Paldies! Paldies, un tagad vārds nākamajai runātājai. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka galvenā problēma, ar kuru saskars šīs te direktīvas priekšlikums, ir tas, ka dažas cilvēku grupas ir izslēgtas no tās aptvēruma un ir tāpat arī zināms atrunas attiecībā uz šo grupu tiesībām. Tas, ka visiem Eiropas Savienības e, pilsoņiem būtu nepieciešams e, vienlīdzīgas tiesības. E, ir ļoti svarīgi arī plašākā ekonomiskā kontekstā, bet sezonāli darbinieki, bēgļi un pašnodarbinātie ir izslēgti no šīs direktīvas aptvēruma. Komisija informēja, ka pavasarī vai vasarā tiks publicēta īpaša direktīva par sezonāliem strādājošiem, bet, diemžēl, nav skaidrs, kad e, šī direktīva varētu stāties spēkā. Manuprāt, ir nepieciešams iekļaut e, šos te sezonālos darbiniekus arī šajā dokumentā, kamēr e, īpašā direktīva tiek sagatavot, jo runa ir par viegli ievainojumām strādājošo kategorijām un nav pieņemam, ka viņu tiesības netiek ievērotas. Jo īpaši, kas attiec uz eh, tādiem noteikumiem, kā piemēram, kas attiec uz tiesībām eh, sastāvēt arotbiedrībā, saņemt algu un tā tālāk un tā joprojām. Tātad, ja mēs izslēgsim sezonālus strādājošos no šīs direktīvas aptvērumu, tad eh, pastāv risks, ka viņi varētu tikt eksploatēti. Paldies! Paldies, pirms es dodu vārdu uh, Serkas kungam. Un uh, pavisam īsts jautājums. Jūs pieminējāt to, ka ir jācenšas rast līdzsvars starp abām pusēm. Tātad soša, sociālais nodrošinājums un uh, ieguvumi. Jūs vēlē, uh, vēlēšanu sarak, vēl, balsojumu sarakstā nesat uh, pieminējuši tieši eh, šos punktus, bet es domāju, ka tas mums palīdzētu atrisināt dažas problēmas, par kurām jūs runājat. Un tagad vārds Zērkas kungam. Sí, <clears throat> empiezo por usted, señora presidenta, para decirle que... Paldies, priekšsēdētāji. Es sākšu ar atbildi jums, eh, sakot, ka balsojuma sarakstā 22. grozījums ir atzīmēts kā pieņemams eh, daļēji, tad, tad mēs balsosim atsevišķi divās daļās. Es būtu par to, ka mēs pieņemam pirmo daļu, bet ne otro daļu. Jo es uzskatu, ka runa ir par diviem dažādiem jautājumiem. Tālāk es vēlētos atbildēt Džinai Lambertēm un teikt, ka viņa var būt droša par to, ka risinājums, kur mēs esam raduši, atstāja spēkā iespēju pārskatīt šo te pat labam piedāvāto uh, risinājumu. Mēs zinām, ka diskusijas padomē rīt uz priekšu, un noteikti neviens um, neliks šķēršus tam, lai mēs panāktu vienošanos padomē, koordinācijas ziņā. Jo, protams, ka mēs vēlamies pieņemt vislabāko risinājumu, un es domāju, ka kompromisa grozījumā C ir ņemts vērā arī 19. un 21. grozījums. Paldies Tomasam Annam. Paldies, ka viņš piekrita kompromisam par 25. grozījumu. Kas attiec uz šiem kompromisu grozījumiem, tad mēs tos nevaram izplatīt, pirms tie nav tikuši, pirms tos nav pieņēmuši visi. Bet par 25. grozījumams ir eh, kompromiss grozījums A, un es domāju, ka tas ir pieņemams pirmajā daļā līdz pat vārdiem labor market. Šis jautājums par nosūtītajiem darbiniekiem. Te es vēlētos nākt klajā ar mutisku grozījumu, kas nav kompromiss grozījums, tas ir jauns grozījums un angliski saskanēt sekojoši. Proti trešo valstu nosūtītie, uz, no, uz trešo valstu nosūtītiem darbiniekiem šī direktīva neatiecas. Un tā tālāk un tā joprojām. Of origin as long as they are posted in respect of those terms and conditions of employment which are not affected by the application of the posting of workers directive nineteen c seventy one es claro que se acepta que Tātad mēs skaidri pasakam, ka viņi nav iekļauts šās direktīvas aptvērumā nosūtītie darbinieki. Bet kamēr viņiem ir nosūtītā darbinieka status, viņiem ir tādas pašas tiesības. Kamēr uh, nav eh, stājusies spēkā nu, direktīva par nosūtītajiem darbiniekiem. Jautājums nav par to, ka mums būtu jāpārstrādā uh, direktīva par nosūtītajiem darbiniekiem, bet nevajadzētu uh, interpretēt tā, ka tas rada jauna veida, uh, jauna veida diskrimināciju. Un ir vēl viens uh, grozījums B kompromiss, kas ir saistīts ar sociālās, sociālo nodrošinājumu un šo te jautājumu, ar kur nāca klajā Skandināvijas valstis. Protams, ja gūpa piekritīs, tad mums tie ir pieņemami tālāk. Uh,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 queda claro por tanto que los estados miembros podrían establecer criterios diferentes más restrictivos del principio. Tātad ideja ir neprecēt dažādas kritērijas, lai visiem būtu vienlīdzīga attieksme, tātad attiecībā pret visiem strādājošiem. Tātad ir pilnīgi skaidrs, ka uh, šie te pabalsti ir saistīti ar uzturēšanās vietu un nevis ar darbu. Un tālāk uh, C kompromiss uh, Te mēs esam iestrādājuši 16. 17. svītrot attiecīgo uh, punktu, un tas arī būtu viss. Es pateicos arī uh, visiem, kas bija pretimnākoši un saprotoši. Un neaizmirsīsim arī par šo solījumu, kuru mēs esam devuši strādājušiem, kas nāk no citām valstīm. Mēs viņiem esam solījuši vienlīdzīgas tiesības Eiropā. Un pat, ja var būt dažādi izņēmumi, šiem izņēmumiem ir jābūt saprātīgiem, samērīgiem un pamatotiem. Un es vēlētos izmantot šo iespēju un pateikt uh, kolēģi no Lība komitejas, ka strādājošiem ir jābūt šīs direktīvas aptvērumā, kamēr nav citu uh, direktīvu, kas būtu specifiski attiecināms uz noteiktām strādājošo kategorijām. Uh, Un es ceru, ka šie kritērijā attieksies arī uz sezonāliem strādājošiem, tikmēr, kamēr nebūs izstrādāta specifiska direktīva. Un ka mēs ievērosim viņu tiesības un izturēsimies pret viņiem ar cieņu. Paldies! Paldies, Saiskundze, vēlējās izteikties, bet es esmu noslēgus runātāju sarakstu. Ja jūs vēlējāties paskaidrot, tad, protams, Varbūt jūs varētu runāt par šo jautājumu nedaudz vēlāk ar Serkas kungu. Jā, tas būtu iespējams, ja mums tik tiešām ir ļoti maz laika. Jā. Vēlējos vien precizēt, ka mutiskajā grozījumā vai jūs grasāties šos ierobežojumus, ka ierobežojums attiecībā no dzīvesvietas iekļaut arī mutiskajā grozījumā? Sērkas kungs? Jo es uzskatu, ka tam arī tur būtu jābūt. Ja šis uh, ierobežojums, uh, kas ir balstīts uz dzīves vietu, ir citos grozījumos, tad tam būtu jābūt arī šajā mutiskajā grozījumā. Serkas kungs. Um, kā vienmēr, jāsaka, ka mums ir grūti saprasties, bet mutiskais grozījums attiecas uz 12. apsvērumu, kur ir runāts par nosūtīto strādājošo direktīvu, un tam nav nekāda sakara ar dzīves vietu vai uzturēšanās vietu. Tātad jautājums ir par to, vai nosūtītie strādājošie arī ir iekļaut direktīvā. Un dzīves vietai vai uzturēšanās vietai ar to nav nekāda sakara. Dzīves vieta ir svarīga 12. pantā un nevis 12 punkt, 12. apsvērumā. Mans uh, grozījums attiec uz 12. apsvērumu. Un te ir runa par pabalstiem, jeb iegumiem, kas ir saistīti ar dzīvesvietu, bet 12. pāntā ir teikts, ka dalībvalstis var noteikt atsevišķus kritērijus, kas nošķir uh, imigrants, uh, attiecīgi paredzot pabalstu sistēmu. Paldies! Paldies, tātad balsosim par šo jautājumu rītā. Un tagad vārds Gabrielai Zimmerē par nabadzības mazināšanu un darba vietu izveidu jaunatīstības valstīs par turpmāko rīcību. Lūdzu, jums vārds. Jā, dankšen. <clears throat> Ich... Paldies no savas puses paldies visiem kolēģiem komitejā, kas ir iesnieguši savus grozījumus un līdz ar to devuši savu ieguldījumu pārziņojumu, tātad par darbvietu samazināšanu. Ja. Šeit galvenā, protams, atbildība ir atbild, attīstības komitejai, bet mēs kā notarbinātības lietu komiteja arī esam aicināti sniegt savu atzinumu. Un no kopējā grozījuma virziena varam noteikt, ka galvenais mērķis ir panākt tādu tiešām cilvēku cieņu uh, atbilstīgu darbvietu radīšanu. Un lai attīstība, īpaši ekonomiska attīstība, tomēr balstītos kā attīstības reāls kriterijs, nevis tiktu īsti interpretēts tikai vienpusēji ekonomiski. Un tieši tāpēc arī ja mēs balsot par visiem tiem grozījumiem arī šeit komitejā, uzskatu, ka tas būtu labs ieguldījums kopējām ziņojumam. Tātad ziņojums, ko īstenībā pamatā sagatavo attīstības lietu komiteja, tad no mūsu puses būtu šāds pielī, pievienotā vērtība, un mēs izskaustās iespējamās briesmas, kas varētu reizēm atkārtoties, kā tas ir reizēm bijis. Un ja mēs skatāmies, tad eh, šie kopējie grozījumu, nu es varu visus atbalstīt, uzskatu, ka visi to pelnījuši, un kopējā kontekstā tie ir labi iekļaujas. Tas tiešām dod tādu labu, reālu uzlabojumu tekstam. Un teksts, ko pirms pāris mēnešiem arī jau ir diskusijās pieņēmis un izdiskutējis eh, attīstības komiteju, Bet tā uh, sanāk dīvaina situācija, ka mēs, mm, kā nodarbinātības lietu komiteja, nedaudz tagad at, jau velkamies astē, un to, ko jau viņi ir at, publiska uzklausīšanā jau visu izdiskutējuši, nu mēs tagad vēlreiz to apstiprinām savā atzinumā. Bet es domāju, ka kopējā kontekstā tas ļoti labi ierakstīsies, un arī attīstības komiteja mūsu grozījumus atbalstīs. Vēl nedaudz īsti par uh, tulkojumiem. Īpaši to, ka tulkojumi vadīsies no angļu teksta, jo es redzu, ka vācu tekstā jau parādās zināmas neprecizitātes. Man ir vairākas jautājumas zīmes jau ievilktas tekstā, un tieši tāpēc es aicināšu sekretārātu pievilg, pie, pasakot ļoti cieši, lai pirms eh, dotat publicēt visi teksti tiešām tiktu koriģēti precīzi. Uh, un tajā priekti arī vācu versija tiktu precizēta. Un lai tiešām viss formulē būtu jēdzīgi un precīzi, nevis tur kļūtēni. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka izējas valoda ir angļu valoda šim tekstam. Paldies! Uh, thank you, Mrs. Paldies! Merci, uh, Madame Zim. Paldies, Zimers, kundz, par šo lielisko darbu. Man bija ļoti liels prieks strādāt pie jūsu ziņojuma un paldies par jūsu darbu. Divas skaidrojumus gribētu gan dzirdēt. No vienas puses 12. grozījums, ar kuru nāca klajā Grunī kundze, paldies par šo grozījumu. Tas atgādina uh, par jauniešiem, kur beidz skolu un kā viņiem palīdzēt. Vai jūs man varētu precizēt? Un ko jūs domājat ar kvalitātes um, stāžu organizēšanu, vai tie būtu nākses, respektīvi finansētas eh, prakse, apmācību vietā, universitātē un tam līdzīgi? Un vai Zīmers kundze jūs varētu arī man precizēt? Grozījumā numur 25. Ko jūs saprotat ar? Parlaments un dalībvalstis kontrolē iespējas liberalizēt lauksaimniecības preču preces no uh, jaunatīstības valstīm. Tad iespējas liberalizēt importu. Ko es to gribēju teikt? Paldies. Un vēlreiz paldies par darbu. Yes, thank you. I've just got a, a couple. Paldies. Jā, lūdzu. Uh, Mrs. Gruny. Je vais, je vais répondre pour. Euh, Atbildēšu par savu grozījumu. Jā, man vienmēr ir uh, īpaša doma par uh, jauniešiem arī Eiropas Savienībā. Diemžēl ir ļoti daudz to jauniešu, kuri nāk, kur beidz skolu, bet nevar integrēties darba tirgū. Jāskatās. Uh, Arī tieši tāpat uz citām valstīm, kas attiec uz šo kvalitātes kšu izveidi. Es šeit neparedzu kādu maksu. Esmu diezgan labvēlīgi noskaņot attiecībās to, kas notiek pie mums. Maksāt par praksi, kad šī praksa ir ilgāk par diviem, trim mēnešiem, jo tad eh, stažieriem tiek eh, piešķirt kāda konkrēta misija, bet ka tas ir īsāks laiks tad uh, tas nāk par labu pašam praktikantiem, bet īsti uzņēmumam tas par labu nenāk. Ļoti daudz jaunieši neatrod kur neatrod darbu uzņēmumos, jo viņi īsti nevēlas, bet šajās praksēs būtu jāskatās, lai viņi tiešām veiktu uh, saturīgu darbu, nevis tikai, teiksim, kopēt dokumentus, lai tā būtu viņa pirmā profesionālā pieredze un tādējādi arī tas, tā būtu liela pievienotā vērtība viņa mācību gaitā. Nu, es nezinu, tātad jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz, ma, uz um, atalgojumu būtu arī jāraugās, kāda varētu būt šis minimālais atalgojums, un tad, kad tās ir prakses, kuras ir īsākas un kas nesniedz ārkārtīgi lielu ieguldījumu uzņēmumam, bet kur ir tieši nepieciešams praktikantam uh, uh pa, uh, palīdzība un uh, mentors, tad. Uh, Protams, šīs atalgojums nebūtu vajadzīgs, bet uh, šeit galvenais uzsvars nevis atalgojumu, bet uz viņu pirmo profesionālo pieredzi. Jā, paldies. Man ir arī vēl pāris jautājumu par ceturto grozījumu, par 20. punktu. Jo mēs redzam, ka tas ir vērsts samazināšana, bet jātājums, kā mēs tiešām varam noteikt šos griestus. Un um, tāpat arī piektais. Protams, es piekrītu šitā domāju, bet es domāju, ka kā, piemēram, skatoties policiju un tam līdzīgi, ir lietas, kur mēs nevaram to pieprasīt tā ka ir jāparedz arī zinām izņēmumu gadījumi. Un es domāju, ka ir kādā ziņā iespējas tāpat kā 20. grozījums, kas precīzi norāda, kā šī um, korporatīva atbildība. Lūk, es uzskatu, ka mēs nevaram to izstādīt pār juridiski saistošu instrumentu. Tā kā mums ir jānosaka minimālie standarti, bet mēs nevaram uzstāt uz tiem kā juridiski saistošiem. Tieši tāpēc nedomā, ka. Bet mēs šo tam nevaram atrisināt, jo ēnu referents ir citā komitejām. Uh, Labi, pārts tagad atpakaļ vēlreiz referentiem. Nē, atvainojos. Vēl lūdzu vārds kolēģei. Cipels kundze, kas šodien nevarēja ierasties, lūdzu man, lai es arī sniedzu viņas paziņojumu par šo jautājumu. Es nolasīšu. Viņa norāda, ka izstrādāti grozījumi lielā mērā ievērtējami ļoti pozitīvi, jo tiešām tie stiprina mūsu stadiju to jautājumu. Un katrā ziņā arī tas stiprina sieviešu tiesības un sociālo partneru tiesības, un to skaidri atspoguļo sākotnē tekstā. Taču problēmas parādās trīs tekstos, kurus viņi grib izcelt. Ceturtais grozījums arī nosaka augstāko ieņēmumu, jeb ienākumu robežu, un viņi uzskata, ka tas ir ārkārtīgi problemātiski noteikt augstāko robežu jebkādiem personu ieņēmumiem, jo nav jau īsti skaidrs, kādai tad būtu jābūt šādai robežai, jeb griestiem. Viņa norāda, ka arī nav pareizi, īpaši tiem, kas atrodas ieņēmuma skalas apakšējā punktā. Viņa uzskata, ka daudz uh, pareizāk būtu ieviest minimālos algas. Nākamais grozījums par um, grozījumiem. Tātad Sipels kundze vai nu lasījusi vai angļu vai vācu tekstu, es tā nevaru pateikt, jo iespējams, ka līdz ar to arī tur ir radījies pārpratums tulkojuma mm, trūkuma dēļ. Uh, Līdz ar to 12. grozījums, kas ir tieši par tālāk izglītību un profesionālu izglītību, mēs runājam tieši par speciālu izglītību, kas vairs nav vispārēja izglītība. Un līdz ar to tur ir diezgan liels atšķirības. Ja mēs skatāmies, kā mēs gribētu nodrošināt šādas pārmaiņas vispār izglītībā, tad vēl tur jāiedzinās smalkāk. Arī Sipels kundze nepatīk īpaši trešais grozījums, norāda, ka tas ir pārāk tāds, tas man ir jau iedzināšanās detaļās, un kas nav vajadzīga. Un viņa neuzskata, ka sievietes un bērni būtu jāuzskata par kaut kādām maznozīmīgām, at, a, marginalizētām grupām. Sepels kundze arī izceļ referentes uh, izcilo darbu līdz šim un cer, ka jūs ņemsiet vērā viņas komentārus un ka arī šo atzinumu mēs tagad varētu savā komitejā nobalsot un līdz ar to nosūtīt tādu precīzu signālu attīstības komitejai. Tik daudz Sipels kundzes komentāru. Paldies! Thank you, Gabriel Zimmer. Äh, ich bedanke mich noch einmal auch für die, die Beiträge, die. Paldies! Es pateicos par visiem grozījumiem, īpaši tie, kas ir precizējošie, tagad komentāri bija. No savas puses tagad dažas lietas var teikt, ka patiešām tulkojumā vācu valodā ir ieviesušās zināmas neprecizitātes, īpaši grozījums numur 12. Angļu valodā tur ir rakstīts, ka Tātad tur nav nevis svitrot, bet līdz ar to arī jauniešu izglītības papildu. Tas ir nevis svītrots, bet ievies kā papildinājums arī tieši tātad jauniešu izglītība un tālāk. Un vācu valodā līdz ar to veidojas pārpratums. Tāpēc es arī visu aicinātu pieturēties pie anglotas teksta. Un arī nedaudz citos grozījumos ir tieši šis pats pārpratums, kur formulējums vācu valodā ir tāda brīvā tirzniecība, ir vēl apšaubīts, tā kā iezīmēta jautājuma zīme. Bet es skaidri tieši gribēju pateikt, ka vācu valodā tur viss nebija jādomāts, ka tā ir um, darba vietu nozara. Tālāk, 22. grozījums, te mēs tieši runājām pavisam viennosimīgi par šo situāciju, kā Eiropas Savienība uh, vajadzētu kļūt atvērtākai pret trešām valstīm un nevajadzētu veidot papildus baģeras uh, ja mēs runājam pirmkārt jau par lauksamniecības produktiem, kurus varētu ieviest, ievest Eiropas Savienībā. Jo tas tad nozīmē, ka jāskatās vēlreiz, kā panākt privātiesniecības vienošanās nolīgums. Un tas tikai vēlreiz ir jāvērš uz to, lai mēs tiešām sniegtu palīdzību attīstības valstīm, lai tās savu saražoto produkciju varētu arī tirgot Eiropas Savienībā. Tālāk vēl ir tāda veida formulējumi, kas man būs šķiet pašai šķiet tādi dīvaini, ka es nevaru saprast, kas tur ir domāts, ko viņi grib pateikt šo. Un līdz ar to es domāju, ka mums teksts jāmēģina veidot tāds, kuram nav vispār tādu pretrunu iekšējo. Un iepriekš mēs runājām par um, iespējamām augstākajām vērtībām. Nu, katrā ziņā tas ir skaidri jānorāda, ka. Uh, Mēs no sākuma jau to norādām, noraidām, jo lietas nav vispārskrēt precīzi šeit formulēts. Un tas nav pieļaujami. Bet savādāk, lielos vilcienos es visiem šiem grozījumiem varu piekrist. Paldies! Merci beaucoup! Euh. Paldies, referents kundze! Tādējādi Euh, Rītā pieņemsim jūsu. Euh, euh, Un tagad sastais darba kārtības punkts. Viedokļa apmaiņa ar Eiropas komisāru nodarbinātības sociālo lietu integrācijas jautājumus. Lasto Andorkungs, paldies, ka esat uh, šeit un ka tiek regulāri nākat pie mums. Mūsu darba kārtība ir visai blīva attiecībā arī uz šo viedokļu apmaiņu. Šorīt kolēģija pieņēma darba programmai 2010. gadā. Jūs pieņēmāt tātad uh, nodarbinātības vadlīnijas komitejas locekļi arī noteikti būs ieinteresēti par uh, šiem trim aspektiem. Darba programma, kādu ir paredzējis sev komisija desmitajam gadam, nodarbinātības vadlīnijas, sociālā G20 rezultāts pat, ja vulkāns jums liedza tur fiziski piedalīties, bet noteikti jau ir intelektuāla viedokļa apmaiņa. Un deputāti noteikti arī būs ieinteresēti gan par Eiropas sociālā fonda reformām, un arī uz darbu ar kolēģi, kurš atbildīgs par reģionālo politiku, par kohēzijas fondu darbību. Pirms vārdu došu jums vēlos radīt kādu situāciju šeit parlamentā, attiecībās nodarbinātības valīnī pieņemšanu. Jūs zināt, ka Pēdējā uh, komiteja priekšsēdētāja sanāksmē, konferencē kolēģi vārdā es lūdzu, lai šīs, šī vadlīnija pieņemšana varētu uh, atstāt uz vēlāku laiku, lai Eiropas parlaments labos apstākļos varētu veikt savu likumdevēju darbu. Šis ir ļoti kritisks gads, jo šogad uh, situācija no darba grafika puses neatkarīgi no jūsu labās gribas Šī situācija ir visai neierasta, jo novēlots aizspēkā Lisabons līgums un arī bija jāņem vērā laiks, kamēr izveidojas jaunā komisija. Ja vai iepriekšējos gados šis, pa, šis uzdevums bija visai sarežģīts, un arī šogad tas ir visai teorētiski. Mēs varētu tiešām respektēt paredzēto kalendāru darba grāfiku, kā to zina arī kolēģi deputāti. Parasti šīs vadlīnijas uh, Tās pieņem uh, komisija iepriekšējā gada 15. decembrī. Tās tika pieņemtas šodien. Šoreiz lūk. Visai maz līdz ar to Eiropas parlamentam ir iespēja, ko šeit mainīt. Eiropas parlamenta prezidents uh, Buzeks arī versīsies pie prezidenta Van Rompuja kunga Van Rompēkungu, lai e, šo vadlīnijas arī tiktu pārcelts uz oktobri. Tas ir ļoti svarīgs, tas ir konkrēts instruments, lai varētu īstenot 2020 stratēģiju. Tādēļ arī parlaments vēlas cieši sadarboties arī ar mūsu referentu un sniegt savu ieguldījumu. Lūk, tādi man bija ievadvārdi. Un tagad vārds jums. Thank you very much, uh, Madam Chair. Paldies. Indeed, uh, Anna. Paldies. Ļoti liels prieks un gods būt šeit komitejā un diskutēt par ļoti plašiem jautājumiem nodarbinātības un sociālajā jomā. Jūs redzat, ka es vienmēr nāku ar kaut ko svaigu. 4. martā es runāju par 2020 stratēģiju ko toreiz apstiprināja komisija, un tagad nāku ar vēl ko svaigāku jaunām integrētām vadlīnijām, par kurām šorīt diskutēja un apstiprināja komisija. Tas ir kas tāds, kam būtu jābūt diskusiju centrā. Esmu gatavs arī runāt par citiem jautājumiem G20 kas tik jau minēts ievadvārdos, varbūt arī kādus citus aspektus par eh, Eiropu 2020 stratēģiju. Arī šeit ir spērt soļus priekš un noteikti esat ieinteresēti par um, jaunākajiem notikumiem. Sākšu ar komisijas darba programmu 2010. gadam. Galvenie politikas dokumenti, kopš komisija ir izveidota, ko tā ir Eiropa 2020 stratēģija atspoguļo ļoti svaigu skatu sociālo politiku, un mums tagad tas viss ir arī jāievērš konkrētā rīcībā. Eiropa 2020 stratēģijā vēlstīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomisko izaugsmi, vairākas iniciatīvas, vairāk ir uz visrakstu mērķi, attiecas tieši uz nodarbinātību sociālo lietu jomu. Mēs uzskatām, ka Tas ir ļoti liels īpatsvars vispārējā stratēģijā. Koncentrēšanās uz nodarbinātības sociālajām lietām ir arī atspoguļota komisijas darba programmā desmitajam gadam. Tagad ir jāuzsāk konkrēti pasākumi, strādājot pie konkrētām iniciatīvām nodarbinātības sociālajā lietu jomā, jaunajām prasmēm un nodarbinātību Eiropas platformu ciņā pret nabadzību, jauniešu iesaistīšanu darba tirgu. Pastoties uz šīm iniciatīvām, 2010. gadā iznākuši lēr sakojušiem iniciatīvām paziņojums par nodarbinātību jauniešu vidū, lai palielinātu darba iespējas jauniem cilvēkiem. Aicināt ar partnerības, apmācību un norošināšot pāriem izglītības uz darba tirgu. Šī paziņojums arī būs daļa no uh, jauniešu iniciatīvas, kur prezentēs Vasilju. Kundze. Uzlabot mums izglītības sistēmas prioritātes universitātē, lai varētu mobilizēt vairāk studentus un organizēt mobilitātes programmas jau, gados jauniem cilvēkiem. Es arī nākšu klajā ar um, programmu jaunajām darba vietām un prasmēm, noteikt prioritātes, lai modernizētu darba tirgu, nodrošinātu darba mobilitāti un arī mūža izglītību ar mērķi nodrošināt darba tirgu labāku pieprasījumu un piedāvājumu, lai mēs sasniegtu Eiropa 2020 noteikto notarbinātības mērķi 75% sievietēm vīriešiem kopā vecumā no 20 līdz 64 gadiem, līdz 2010. gadam. 2020. gadam. Tad nākšu lai ar iniciatīvu uh, izveidot Eiropas platformu cīņā pret nabadzību, lai izaugsmes uh, rezultātus dalītu visi. Mēs balstīsimies uz 2010. gada uh, Eiropas uh, gada cīņā pret nabadzību rezultātus. Nabadzība, kā jūs redzat, ir ļoti aktuāla Eiropa 2020 stratēģijā. Komisija piedāvā samazināt uh, nabadzības uh, teiksim, līdz 2020 gadam, samazināt par 20 miljoniem cilvēku dzīvo nabadzībā. Kā jūs zinat, Eiropa padomi ir arī aicinājusi turpmāk īstenot darbu izstrādāt indikātors, lai samazinātu nabadzības mērķi, nabadzību un uh, runāt jau par šiem indikatoriem un mērķiem nākamajā padomē jūnijā. Komisija strādā kopā ar dalību valstīm ļoti intensīvi sociālās aizsardzības komitejā, lai noteikti nacionālos un Eiropas Savienības mērķus. <clears throat> Šis uh, darbs attīstās ļoti labi. Viņas ir kādi jautājumi, esmu gatavs arī atbildēt. jo darbs tiešām ir ievērojams. Komisijas darba programmā ir uzsvērts arī izveidot pils, eh, pilsoņu eh, programmu. Cilvēki varētu aktīvāk iesaistīties, un šeit ir svarīgas dažas iniciatīvas. Priekšlikums pārskatīja darba laika direktīvu, precīzēt arī nosūtīto darbinieku direktīvu ir ilgtermiņa izaicinājumi, vecuma novet, eh, pilso, sabiedrības novecošanos, Jūnijā nāksim klajā ar zaļo grāmatu par pensiju sistēmu ilgtspējību. Vairāk tiks jautājumi, vairāk jautājumi tiks skatīti šajā zaļajā grāmatā. Diskutēsim par trim galveniem izaicinājumiem sākot ar demogrāfiju, pensiju reformas un ietekme, ko izraisījusi finanšu un ekonomiskā krīze uz pensijām. Ir vēl viena iniciatīva. Priekšsakums attiecībā uz elektromagnētisko lauku 2010. gadā attiecībā uz veselības un drošības programmu. Darba laika Jautājums ir viens no sarežģītākajiem. Šī direktīva ir viena no sarežģītākajiem, bet risinājums ir jāatrod ātri, lai varētu precizēt uh, juridisko situāciju dažādās dalību valstīs. Es uzsāku jau pirmo fāzi konsultācijas sociālajiem partneriem un raugos, kāds būs viņa, kāds būs viņa ieguldījums, lai de, šīs debats mēs konstruktīvi varētu virzīt uz priekšu. Pār direktīvas attiec nosodētiem strādājošajiem pašlaik komisija raugās uz vairākām opcijām, lai atrisinātu problēmas šīs direktīvas īstenošanā, piemērošanā, grūtības, kuras arī, uz kurām ir norādījusi arī tiesa savos spriedumos. Lai mēs nāk, lai likumdošana mums ir jāveic konsultācija ar iesaistītajām pusēm un jāveic, jāizstrādā arī ietekmes novērtējums, un tas, to mēs darīsim līdz 11. gadam. Arī nāksim klajā ar sociālo ietekmes novērtējumu nodarbinātību sociālo lietu jomā, lai raudzītos, lai mūsu politikas būtu efektīvākas. Vēl viens svarīgs jautājums - Eiropas Savienības budžeta nākotne. Budžeta pārskats arī uzsvērs to, kā jaunās finanšu perspektīvas varētu sniegt savu ieguldījumu EU20, e S2020 prioritātēm. Es darīšu visu, lai Um, mēs nostiprinātu Eiropas sociālo fondu un Eiropas kohēzijas politika. Eiropas sociālais fonds galvenokārt koncentrēs cilvēkiem un darba vietām, kā jūs zināt. Tad cilvēki sāk strādāt, strādā, progresē darbā. Katru gadu tiek tērēt vairāk kā 10 miljardi eiro, palīdz 10 miljoniem cilvēku katru gadu, lai uzlabotu viņu prasmes un atrastu pēc iespējas ātrāk darba vietas. Par spīti finanšu krīzei dalību valstis eh, šeit eh, darbos visai labi aktīvās eh, darba tirgus politikā. Nu, dažām valstīm iet labāk, dažām sliktāk. Eiropas sociālais fonds. Tāds, ka mēs esam nodrošinājuši labāk arī piekļūtām, grūzījuši tā izmantošanas noteikumus lai vairāk līdzekļi būtu pieejami tagad, nevis pārāk vēlu. Tad arī mikrofinanšu instruments 100 miljonu eiro atbalstiem, kuri cietuši no krīzes, to arī teicu vakardien sanāksmē ar uh, Eiropas Investīcijas banku prezidentu, runājot par konkrētiem elementiem nākamajā fāzē, lai šis mikrofinanšu instruments būtu operacionāls. Eiropas sociālā fonda galvenajā prioritātēm ir jāatspūgļo nodarbinātības vārdu līnijas, lai tās tiktu arī integrēts Eiropas Savienības 2020 vārdu līnijas, gudētā priekšsēdētāms un kungi, komisija pieņem savu priekšlikumu. In, uz integrētiem vadlīnijām. Runa ir par desmit vadlīnijām, četras nodarbinātības sociālo lietu jomā ar mērķi radīt labākus un vairāk darba vietas un arī veicināt iekļaujošāku sabiedrību. Desmit vadlīnijas ir ļoti līdzsvarot pakotni, kur nodarbinātības sociālo lietu jautājumi ir ļoti līdzsvarot atspoguļoti. Piedāvāto vadlīniju mērķis ir uzlabot uh, līdzlību darba tirgu, samazināt struktūrālo bezdarbu izmantojot elas drošības politiku. To mērķis ir arī atli, uh, uzlabot darba, kvali, darbvietu kvalitāti, nodrošināt uh, mūža izglītību, uzlabot uh, prasmes un tam līdzīgi. Viena no inovācijām ir iekļaut sociālo vadlīniju mē, ar mērķi cīnīties pret nabadzību, sociālo izslēgšanu, nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, jo īpaši piekļauj, uh, nodrošinot piekļuvi uh, augstkvalitātes pakalpojumiem, modernizējot arī sociālo nodrošinājumu un pensiju sistēmas. Eiropas parlaments, parlamenta ieguldījums ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir jāņem vērā. Tas nozīmē to, ka parlamentam ir nepieciešamais, vajadzīgs nepieciešamais laiks, lai izrādātu atzinumu. Lai strād. Stratēģija tiks izsniegta Eiropa padomu aizsardzināšanai pēc vasaras brīvdienām. Integrētās vādlīnijas teiks pieņemtas formāli padomē tikai tad, kad būsim saņēmuši Eiropas parlamenta atzinumu par nodarbinātības vadlīnijām. Gudētie deputāti, vēl viena lieta. G20 darba ministru tikšanās Vašingtonā pagājušajā nedēļā. Jā, diemžēl man tur neizdevās nokļūt vulkāna dēļ. Uh, Esmu pirmais ungāru politiķis, kuram ne, neizdevās uh, aizbraukt uz G20, kā tas bija rakstīts ungāru presē, bet uzskatām, tas ir ļoti svarīgs solis, ka darba ministri G20 ietveros ne tikai es, bet arī vācu, franču, brītu un arī citi uh, ministri un pārstāvi nenokļuva šajā sanāksmē. Tas bija ļoti svarīgs solis, jo šī ministru konferencē tika pārskatīta politika un pasākumi, kad ir pieņemti nodarbinātības sociālā lietu jomā. Tika diskutēts par to, kā uzlabot darba vietu kvalitātu un skaitu, kā arī sagatavot um, darbnieks pēc krīzes situācijai tika pieņemta arī vien, vienošanās par vadlīnijām, pasākumiem, lai uh, pātrināt darba vietu izveidi, izstrādāt šīs globālās stratēģijas, lai uzlabotu arī darba kvalitāti, sagatavot arī darbiniekus nākamajiem izaicinājumiem, prioritā, par prioritāti nosakot izglītību, mūža izglītību, prasmu uzlabošanu un laba, labāk pielāgošanos darba tirgumu. Ministra vienojas par šīm rekomendācijām veicinātu ilgtspējīgu un spēcīgu izglīt, eh, izaugsmi. Par to tiks runāts eh, jūnijā Toronto G20 sanāksmē. Es domāju, ka varam būt apmierināti par šīs sanāksmes rezultātiem un par to, kā rekomendācijas atspoguļo arī Eiropas sociālās vērtības. Dāmas un kungi, esmu iecerējis turpināt strādāt pie šiem jautājumiem, kas saistīti ar sociālā līdz nodarbinātību. Mums ir ļoti daudz darba priekšā, ja mēs vēlamies izveidot iekļaujošu sabiedrību tādu, kādu mēs gribam, kāds ir arī uzsvērts Eiropa 2020. Eiropas debesīs ir ļoti daudz izaicinājumu. Tas ne tikai nozīmē vulkānu putekļus, bet jūs ļoti labi arī zināt, kāda ir ekonomiskā un finanšu situācija. Tā nav vienkārša. Mums jādara daudz vairāk, nodrošināt, lai nodrošinātu finanšu stabilitātu un ekonomisko izaugsmi un lai varētu radīt uh, darbus tuvākajā periodā. Es uh, uzskatu, ka darba programma, kādu esmu izstrādājis, tās mērķis ir uh, atbildēt uz šiem izaicinājumiem bet nu, galvenais mērķis ir atbildēt uz izaicinājumiem, kas tieši sasaucas ar mūsu kompetences jomu. Komisija ir apņēmusies cieši sastrādāties ar Eiropas parlamentu, lai īstenotu vārdlīnijas. Liels paldies! Gatavs esmu atbildēt jautājumiem. Liels paldies, cienījamais komisāra kungs! Jau 21 deputāts pieteicies izteikties. Es nezinu, kurš gan nav pieteicies uz iespēju uzdot jums jautājumu. Lai ik viens, kas ir pieteicies, varētu izmantot šo iespēju, mēs sagrupēsim runātājus pa četri, vispirms eh, grupu koordinātori, bet pirms es dodu vārdu citiem, es ļaunprātīgi izmantošu priekšsēdētājs eh, um, iespēju un uzdošu jums sekojošu jautājumu. Mēs varam saprast, ka, kā jūs minējāt, padomi ir pieņēmis lēmumu par to, ka vadlīnijas nodarbinātības jomā formāli varētu tikt apstiprināts tikai rud rudenī, bet jūs apstiprinājāt arī to, ka politiskā vienošanās varētu tikt panākta jūnijā. Un Eiropas parlamenta Ko tas nozīmē politiskā vienošanās? Ja politiskā vienošanās ir viss, par ko eh, padomu vienojas neieklausoties parlamentu teiktajā, tad es domāju, ka tam nav nekāds nozīmes. Es nezinu, kā tas notiks nākamās prezidentūras laikā, bet mēs esam gatavi strādāt kopā ar Beļģijas eh, iestādēm, kas būs eh, vadībā līdz rudens padomē, jo šis jautājums ir ļoti svarīgs Eiropas parlamentam. Ja, e, ja padome neņem vērā Eiropas parlamenta nostāju, tad mēs uzskatām, ka nav noticis dialogs un mēs attiecīgi izdarām secinājumus, juridiskus secinājumus, un es domāju, ka politisko grupu e, starpā ir diezgan liela vienprātība par šo jautājumu. Lai arī es saprotu, ka e, padome un EPSCO vienošanās paredz diskutēt politiskā līmenī par šo jautājumu bet jūs nevarat, nevarat uzskatīt, ka šis process ir noticis, ja tajā nav ticis iesaistīts Eiropas parlaments. Mans jautājums ir par izvērtēšanas ziņojumu, kuru jūs sagatavojat kopā ar reģionālo uh, lietu komisāru par dažādo kohezijas fondu bilanci. No mūsu komitejas viedo, viedokļa ir ļoti svarīgi izvērtēt šo Um, jautājumu, jo tas ir jautājums, kur mēs spēcīgi aizstāvam, un mēs vienlaiks arī redzam, ka šī jautājuma ierakstīšana plašākā ekonomiskajā kontekstā, diemžēl, nav notikusi pienācīgā līmenī, un acīm redzot, uh, mums vēl nav bijusi iespēja piešķirt nepieciešamos līdzekļus valstīm, kurām tas bija nepieciešams pirms krīzes posmā. Un, uh, līdz ar to arī ir jādomā par nākamajām reformām. Vispirms es došu vārdu koordinatoriem, un vispirms vārds Urīkungam. Koordinatoriem tiks dots nedaudz vairāk laika, un pēc tam ierobežosim tomēr eh, runāšanas laiku, jo eh, ir ļoti daudz cilvēku pieteikušies izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos Sveikt šeit komisārkungu. Un jūs jau pateicāt to, ko es vēlējos teikt priekšstādātājs kundze, ja es pilnībā piekrītu jūsu teiktajam. Mums tik tiešām ir notikušas eh, plašas diskusijas EPP grupā, un mums ir sava nostāja par to, ka Eiropas parlaments vēlas iet tik tālu, cik tas ir iespējams – Un ja mēs netiekam ņemt vērā, kā tas šobrīd notiek, un ja parlamenta darbības noteikumi netiek ņemt vērā, parlamenta darbības veids, tad, protams, tas nav pieņemams. Parlaments var sagatavot uh, viedokli tikai tādā gadījumā, ja deputātiem ir pienācīgi daudz laika, lai diskutētu par šiem jautājumiem, organizētu balsojumu un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir tīri tehniska procedūra, kura aizņem zinām laiku, un no tā mēs nevaram izvairīties. Un pašreizējā līdšanējā procedūra mums nav ļāvusi um, pilnībā sagatavoties šim jautājumam, tāpēc es pilnībā piekrītu jūs teiktiem priekšsēdētājs kundze. Mēs dzirdējām, ka mūsu eh, viedoklis tomēr tiek sagaidīts. Mēs piekrītam arī eh, tam, ka šie te jautājumi ir ļoti svarīgi - jauniešu iesaistīšana, gados vecu cilvēku iekļaušana, viņu integrēšana nodarbinātība darba tirgu ir ļoti svarīga. Mēs varbūt pilnībā nepiekrītam jūsu viedoklim attiecībā uz nosūtīto strādājošo direktīvu. Mēs uzskatām, ka būs nepieciešama jauna direktīva šajā jomā, tāpēc arī mēs ar prieku uztverām komisāru paziņojumu šajā jomā un EPP vārdā mēs noteikti atbalstīsim šo pārstrādāto versiju. Es domāju, ka noteikti ir jāpārskat jautājums par elektromagnētisko lauku. Tehnoloģijas mainās un attīstās tik ātri, ka mums jau atkal ir jārieģē uz šīm jaunajām izmaiņām un jāpiemērojas tām. Un attiecīgi jāpiemēro arī mūsu noteikumi. Tālāk, kas attiec uz pensiju ilgspējas eh, zaļo grāmatu par šo jautājumu, Mēs, protams, paredzam to, ka te būs diezgan nozīmīgas diskusijas, un EPP noteikti ļoti konstruktīvi iesaistīsies šajās diskusijās. Man būtu daži jautājumi. Mēs līdz šim neesam runējuši par finansiāliem aspektiem. 20, 20 stratēģijas vāje punkti ir nodarbinātība un arī uh, finansējums. Mēs visi tikai dzirdam, ka šis finansējums ir jāpiemēro stratēģijām, bet mums nav zināms nekādas detaļas par to, kā tas īsti notiks. Un es varu vien atbalstīt komisāra izteikums. EPP mums ir notikušas padziļināts diskusijas par šo jautājumu, un mēs vienojāmies par to, ka kohēzijas politikai ir nepieciešams segums un tā ir nepieciešama vieta arī 2020 stratēģijā. Ir jāpārskata arī sociālie fondi, tie ir jāpiemēro pašreizējām vajadzībām. Un tie arī ir jāiekļauj šajā kopējo programmu pakotnē. Tātad, ņemot vērā visus manis iepriekš teikto, jūs noteikti varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Tālāk, kas atriecas uz šo te kontroli un pārbaudēm, tas arī būs viss, es jau gandrīz esmu noslēdzis priekšsēdētāji. Tātad mums ir bijušas vadlīnijas un dalībvalsts ir informējušas par šo vadlīniju īstenošanu. Ir pat pieejami daži rezultāti un es nepiekrītu tiem, kas saka, ka rezultāti nav, jo attiecīgie skaitļi liecina par pretējo. Pat, ja krīze ir zināmā nu, mērā nonevilējusi šo pozitīvo, eh, pozitīvo rezultātu. Bet man ir jautājums, kā mēs uzraudzīsim šo mērķu sasniegšanu, kādas ir uzraudzīšanas iespējas. Un beigās es ar prieku uzklausīju jūs teikto par to, ka ir nepieciešams pārskatīt nodokļu sistēmas. Jo, ja mēs tik tiešām vēlamies radīt jaunas darba vietas, tad mums noteikti ir jāpiemēro arī nodokļu sistēma. Un es domāju, ka komisijai noteikti ir jāpievērš uh, uzmanību šīm jautājumam. Paldies! Paldies! Tagad vārds Serkas kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos īsāk nekā iepriekšējais runātājs bet ir ļoti daudz sociālas deputātu, kur noteikti iesaistīsies šajās diskusijās un sarežģīs jums dzīvi. Vispirms, komisāra kungs, es ar prieku sveicu jūs šodien šeit un priecājos par jūsu centieniem, kur ir vēsti uz to, lai sociālajie jautājumi tik tiešām būtu komisijas kolēģijas uzmanības punktā, uzmanības centrā. Mēs lieliski apzināmies, cik ļoti šis uzdevums ir sarežģīts. nodarbinātības jautājumi, sociālie jautājumi, tiem noteikti ir jābūt Eiropas diskusiju centrā. Un ja arī tas tā nav, tad tā nav jūsu vaina. Diemžēl tā tas ir. Mums izdodas sasniegt, uh, zināms, pozitīvus rezultātus. Uh, nu, diemžēl mēs nevarējām doties uz tikšanos Vašingtonā, bet tomēr Eiropas Savienība spēr milzīgus soļus uz priekšu. Un ne jau tikai vadītāju sanāksmēs mums izdodas uh, to panākt. Bet mums to izdodas panākt ikdienas dzīvē un realitātē. Tātad mūsu sociālā modeļa paplašināšana un mēs esam apņēmušies to īstenot. Mums ir jādara viss iespējamais, lai tā tik tiešām, tiešām kļūtu par realitāti. Mums ir Jācenšas panākt to, lai dalībās parakstītu starptautiskās darba organizācijas konvencijas un ratificētās. Diemžēl tas šobrīd vēl nav noticis. Mēs šobrīd daudz runājam par šiem jautājumiem komisijā, bet tiklīdz ir jāķeras no vārdiem pie darbiem, tam mēs saskaramies ar problēmām. Un varbūt tas tā ir tāpēc, ka padome un komisija nesaprot, ka krīze, ar kur pat labam saskars Eiropa un arī pārējā pasauli, liek mums vienoties par kompromisiem, kurus nav nemaz tik viegli pieņemt. Šie lēmumi ir ļoti sarežģīti. Mēs um, esam saskārušies ar Grieķijas krīzi, mēs esam saskārušies ar nodarbinātības krīzi vairākās dalībvalstīs. Bez jums, komisāra kungs, cik daudz citi komisāri arī uzskata, ka šis jautājums ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk, negaidot to, ka tirgus atrisina šo situāciju un palīdz tiem, tūkstošiem un miljoniem strādājošo, kur ir zaudējuši darbu? Tas ir jautājums, uz kur jārod atbildi. Un noslēgumā es vēlētos teikt, patiesībā uzdot jums jautājumu. Jūs pieminējāt divus svarīgus punktus direktīvu par nosūtītiem darbiniekiem un direktīvu par darbiniekiem kopumā. Tātad, ja darbinieki tik tiešām ir šo divu direktīvu uzmanības centrā, tad būtu svarīgi, komisāra kungs, paskaidrot pārējiem jūs kolēģiem komisijas kolēģijā, ka šim jautājumam ir nopietni jāpievēršas, jo strādājošie ir daudz svarīgāk nekā starptautiskā tirzniecība un citi punkti. Ir nepieciešams, lai komisijas kolēģija ķertos pie darba. Paldies! Paldies, un tagad Līnskundze, un tad vārds eh, komisaram. Jā, liels paldies par to, ka jūs pievērsāt uzmanību eh, nabadzības jautājumam un citiem jautājumiem, un arī šim, šai direktīvai par nosūtītajiem eh, strādājošajiem Es priecājos arī par šiem priekšlikumiem pensiju jomā, bet e, šķiet, ka nekas nav domāts par ilgtermiņa aprūpi, bet e, arī par šo jautājumu būtu jādomā. Vēl viens jautājums, protams, ir e, direktīva par elektromagnētisko lauku. Es daudz esmu strādājis pie šī jautājuma kopā ar Špīdlis kungu pēdējo gadu laikā un arī vēl agrāk, un es priecājos, ka um, ir pārtauts šis te monitorijas par MRI skaneriem. Es domāju, ka veselības aprūpa un MRI ir jāizslēdz no uh, šīs direktīvas, jo um, par šiem ierīcēm jau ir padomāts uh, medicīniskā aprīkojuma direktīvā, jo citādi mēs saskarsimies ar problēmām un problēmām Un visbeidzot jautājums. Ja es pareizi saprotu, tad komisija ir paredzējusi jaunu direktīvu. par uh, vienu atsevišķu veselības problēmu, un es vēlētos uzzināt vairāk par šo minēto direktīvu. Paldies! Paldies! Tā kā ir ļoti daudz jautājumu. Varbūt jūs varētu atbildēt pavisam īsi, bet, protams, atbildēt uz visiem jautājumiem. Kohēzijas fondi tiešām un to atbildes uz tādiem svarīgiem jautājumiem būtu ārkārtīgi grūti atbildēt telegrāfiskā veidā, bet nu labi, uzsvēršu, ka šis nu ir nevis tikai vien nozīmīgs jautājums, bet fundamentāls politikas jautājums. Un Tas ir par Eiropas Savienības mehānismiem un bez jebkādām šaubām, bez jebkāda veida pārsteidzīgiem lēmumiem mums tiešām ir jāskatās, kā kohēzijas valstis un kohēzijas eh, fonds un struktūra fondi eh, arī var veicināt tālākas investīcijas un nodrošināt uzņēmējdarbību un pie dzīvības un nodrošināt kritisko infrastruktūru attīstību, kas savādāk būtu pilnīgi neiespējama. Dažkārt pat um, neliela apjoma infrastruktūras attīstība reizēm ir ārkārtīgi sarežģīta īstenot, ja šo fondi mm, nav pieejami. Un es piekrītu komisaram Hānam, kurš norāda, ka mums tiešām vajadzētu izveidot iespējams tādu daudz regulārāku novērtēšanas sistēmu. kas ļautu varbūt tiešām labprā, labāk izsekot visa veida pieredzei, kas ir uzkrauta fonda līdzekļu apguvē, bet savādāk mums ir katrā ziņā jānodrošina skaidrība. Šis ir būtisks Eiropas Sanības pīlārs once uh, this uh, financial instrument is mentioned, let's continue with other issues of uh, financing. And... Nākamais jautājums par finansēm un uh, elastīgumu. Komisārs uh, Levandovskis šo jautājumu šobrīd ir aktualizējis, viņš arī atklāja savu iniciatīvu nākošajam budžeta projektam, un ir skaidrs, ka šis budžeta priekšlikums ir saistās, sasaist kopā uh, finanšu instrumentus ar finanšu institīvām, kas jau šobrīd ir tā kā ieskicēts, kādas varētu būt šīs proporcijas. Kāda tad varētu būt šīs arī apjomi finanšu? Bet cik daudz, kas attiec uz manām iniciatīvām, es tiešām centīšos, cīnīšos, lai mm, šīm jomām tiešām tiktu atvēlēt pienācīgi līdzekļi. Un tas arī jāskata kopējā budžeta pārskata kontekstā, kas ir plānots nākošā mēneša laikā. Sarkas kungs, ļoti sarežģīti atbildēt jūs jautājumus telegrāfiskā veidā. Bet ir skaidrs, redzam, ka šie Eiropas Savienības 2020 programmas pilāri, un tas ir viens no šiem ietverošiem pilāriem, nozīmē tādu kopējo komisijas skatījumu uz lietām. Un visu komisāru šobrīd atbalsta darba kārtībā, ka mēs iekļaujam jautājumu par to jautājumu, kas ļauj šo budžetu veidot ilgspējīgu. Bet tāpat laikā arī uzsver ekonomikas un sociālo attīstību Eiropā. Un tas parādās ne tikai tevis jautājumos, eh, kas tieši ir definējami kā nodarbinātības un sociālietu politika, bet jau arī iepriekš mēs arī skatāmies kā finanšu regulu. Manuprāt, jūs novērties, ka komisārs Baņē šobrīd sagatavo ļoti nopietnas priekšlikumus par finanšu tirgus regulāciju, jeb noteikumiem, un tas ir vērsts uz finanšu stabilitāti, uh, kas ļautu izskaust ekonomikas nenoteiktību Eiropā un radīt jaunu investīciju ciklu. Mēs esam pārliecināti, ka bez finanšu stabilitātes nav iespējams arī izveidot jaunu investīciju ciklu. Tā kā tas ir kādā ziņā tāds ļoti komplekss jautājums. Tas nav jautājums tikai, kur mums būtu jākoordinē, bet kas ir, eh, kur es varu rīkoties, bet kas ir koordinēts jautājums visā Eiropas Savienībā, arī starp visiem ģenerāla direktorātiem. Par darba laikiem. Šis, nu, tā ir jautājums, kas ir ienāk, iestājas kritiskā fāzē. Dialogs ar sociālajiem partneriem turpinās. Un arī Business Europe eh, līderi atkal tiksies rītdien, lai diskutētu atsevišķos kritiskos punktus, un es no savas puses darīšu visu, lai iepriekš sagatavotās Eiropas parlamenta nostājas arī tiktu pirms pieņemti tālākie soļi ņemt vērā. Bet tālākie soļi ir jāspēr, jo tas jau ir arī komisijas priekšsēdētāja solījums, un pašreizie lietu kārtība nav pieņemama. Nevilgspējīga. Tālāk par Starptautisko darbu organizāciju um, G20 ja tiešām komisija aicina dalību valstis ratificēt ILO starptautiskā darba lietu organizācijas konvenciju. Un mūsuprāt, šis ir jautājums, kas jau tagad notiek dalību valstīs. Un skaidri ieskicē arī attīstību dalību valstīs. Tālāk citi jautājumi par par darbu un attīstību. Šogad darba kārtībā ir iekļauts arī jautājums par pakļautību, jeb uh, eh, magnētisko lauku iedarbībai pa, pakļaušanos cilvēkiem, kas ir pakļauti. Šis būs viens no strateģiskajiem iniciatīvām nākošajā gadā. Tā kā mums vispirms ir jādefin, jānosaka šajā gadā un nākošajā gadā mūsu strateģiskie jautājumi, kas ir risinājumi jaunajā darbā. Viens ir šogad tātad ir nabadzības apkarošana. Un tad šis jautājums par magnetiskiem laukiem būs viens no svarīgākajiem. Magnētisko starojumu būs nākošajā gadā. Paldies! Tagad vārds Lambērs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāri. Manuprāt, kas tā ieskicējās, ka mēs redzēsim diezgan lielu spriedzi un saspīlējums, kas atspoguļos vadlīnijās starp ekonomiku un dažiem no šiem sociāliem jautājumiem. Un katrā ziņā neviens mazojums no simptomiem būs tieši budžeta deficīts. Jūs tieši runājāt par vajadzīgu nodrošināt svarīgus sabiedriskos pakalpojumus kas no savas puses jau ir saprotam kā būtisks uh, instruments sociālās integrācijas, ja iekļaujošās sabiedrības veidošanā. Un mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī politika tagad uh, kaut kādā veidā atkāpsies un viss akcents tikai tiek salikt uz nabadzības apkarošanu. Bet par 2020 stratēģiju man nedaudz rada bāžas, ka tagad, kad mēs it kā jau šķiet nonākam punktā, kur runājam par izaugsmu kā jau rezultātu, nevis kā izaugsmu kā mehānismu. Un viens no indikatoriem tiek vērtēts daudz dažādas lietas, un viens no tām ilgspējīga attīstība, bet no otras puses mēs arī šobrīd saprotam, ka mums ir jārisina lietas, un te ir diezgan liela atšķirība starp pašu izaugsmi un darba radīšanu. Šī korelācija nav tik skaidra. Ko mēs, piemēram, darīsim ar vadlīniju numur 7? kur mums ir, ir nopietnas jautājums par eh, zaļās nodarbinātības pieaugumu, par sociālo inovāciju veicināšanu. Un tas noteikti arī iekļausies kopējā jauno prasmu mm, darbkārtībā. Piemēram, vadlīnija numur 4, kur mēs runājam par resursu efektivitāti un arī par emisiju samazināšu. Tad jūs runājat par Eiropas sociālo fondu. Ko jūs sakāt stiprs sociālais fonds? Kā to var saprast? Un kurš to nodrošinās, ka tas ir spēcīgs fonds? Ja mums nopietnas bažas, ka te atkal parāda savus um, zobus renacionalizācija un Eiropas dimensija te tiek izspiesta, jo dalība valsts arvien vairāk spēcīgi kontrolē savu mm, politiku pašu, un Eiropas senībā ir tikai tāda novērota loma. Ķimēr tālāk, un pēc tam Tomas Mans, lūdzu, ķimēr kundze. Ich möchte mich meiner Vorrednerin. Es pienos iepriekšējai runātājai, kas arī uzdev šo jautājumu, un no savas puses vēl gribu papildinot, runāt par Eiropas gadu cīņā pret nabadzību. Nu jā, šī kampaņa, kas ir vērsta uz to, lai mēs nabadzību vairs neuzskatītu par beidzamo tabu, un, bet mēs, protams, ka visi saprotam, ka sabiedrībā mēs nesam uh, spējuši izkaust uh, nabadzību. Un vienkārši kladzinot, ka nabadzībai nē, mums nav nekādu konkrētu instrumentu, kā nabadzību izskaust. Līdz tāpēc man interesē, kādi ir tad tie konkrētie pasākumi, kādi ir konkrēti sagatavošanas pasākumi, kurus jūs pats komisija kopumā esat plānojuši, lai arī jūnijā galotni tikšanās, kad tiksies kopā valdību vadītāji, tiešām arī reāli tad, piemēram, Kopenhāgenes deklarācija 905. gads, kur bija sociālā samits, sociālo lietu samits, arī īstenotu. Un īstenībā, lai būtu gatavi īstenot stratēģiju pret nabadzību. Es vēlos atsaukt jums atmiņā, kā pavasarī mm, Vācijas federālās valdības kanclere uh, Merkele parlamenta priekšā norādīja, ka Eiropas Savienības stratēģija 2020 ir 2020 atspoguļot cīņa pret um, nabadzību, bet tomēr viņi norādīja, ka tas nav darāms Eiropas līmenī, bet gan nacionālā līmenī. Es uzskatu, ka to milzīgi sakāvi, ka tā ir tiešām solis atpakaļ. Un kā mēs varēsim sajaunākt šos 2020 mērķus, ja nacionālā līmenī tikai gribam risināt nabadzības apkarošanu. Tāpēc man interesē, kā jūs gatavoties šīm sarunām jūnijam, kā jūs mēģināsiet panākt savu programmu Un kā jūs vērtējat Beļģijas valdības paziņojumu, ka Beļģijas prezidentūra, uzņemoties prezidentūru, konkrētus mēķus tieši attiecībā uz enerģijas trūkumiem. Jātājums, kā mēs varam nodrošināt cilvēkus ar enerģētiku, enerģiju, lai varētu, piemēram, nodrošināt apkuri, kā šīs trūkumus varētu izskaust un ko jūs vispār plānot darīt. Lūk, ko jūs sakat par šiem konkrētiem Beļģijas valdības paziņojumiem jo no savas puses arī komisija ir sākusi zināmas iniciatīvas. Un kā tad jūs konkrētais komisārs komentārs par pasākumiem? Paldies, nu ko? Tagad uh, runātāji no politiskajām grupām, nu vispirms uh, Tomas Mans, uh, uz kur mēs attiecinām kā pirmo noteikumu par vienu minūti. Lūdzu, Tomas Mans. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Līdz ar šo ierobežojumu es pavisam īsi. Pirmkārt, papildus jautājums, komisāra kungs, Es pieņemu, ka jūs vēlaties risināt dialogu, vai ne? Piekrītu, bet dialogu, lai veicinātu un lai pateiktu, ka Lisabona līdz šim jau ir labi funkcionējuši, bet tagad mēs vēlamies jaunu konceptu, bet mums vajag laiku. Jums tad vajag laiku nevis tikai, lai parlaments savu jā varētu nobalsot, bet arī, lai patiešām nopietni iesaistītu parlamentu atsevišķās nozarēs, bet nevis tikai runāt par stratēģiju 2020. Mēs tiešām vēlamies izstrādāt tādus jautājumus, kas savādāk ļautu mums risināt kopējo konceptu. Mēs redzam, ka Lisabona neizdevās tieši tāpēc, ka um, dalībās pateica komisija tur savus izdugudrojas, bet mēs nepiedalāmies. Vai jūs uzskatāt, ka, ka tie kriteriji, kas tā ir definēti, piemēram, jautājums par nabadzību, par kvotu, par tiem, kas nepabeidz skolu, par daudziem bezdarbniekiem un tā tālāk, ka tas tiešām būtu nepieņemama iejaukšanās dalībvalstu resursos. Kā jūs to vērtējat? šādu uzstādījumu. Un tālāk, strateģiska iniciatīva numur 10 in rūpniecības politika. Mums vajadzētu skatīties konkrēts pasākums, kā mēs varam nodrošināt reindustrializāciju Eiropā, lai mēs varētu tiešām veicināt rūpniecību un kādu jūsu uh, pasākumu. Čurins kundze tālāk lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Arī no savas puses pateicos, uh, ka jūs esat kā ieradies mūsu komitejā, lai uh, arī pastāstīt mums. Un mēs tiešām gribam arī tādā caurskatāmā veidā darboties. Skatos 2020, es redzu, ka šajā komitejā mēs tiešām nopietni. Jūs sagaidat, eh, ka jūs ņemat nopietni mūsu sakā eh, viedokli. Un galvenais jautājums, protams, ir par nodarbinātību. Es gan nezinu, vai mēs varēsim savu nopietnu nostāju sagatavot jau līdz jūnijam. Uh, Tagad ir, protams, jautājums, kā tālāk izskatīsies ar nabadzības apkarošanu. Jautājums ir arī par izglītību. Ir jānosaka skaidri mēģi, tālāk darba programma. Es tiešām vēlos slāvēt visus tos, kas ir izrādījuši precīzi iniciatīvas, tas iekļaut daudz interesantas lietas, bet tur arī trūks daudz lietas. Šobrīd mēs esam milzīgā bedrē krīzē, un mums vajadzētu precizēt, kāpēc komisija šobrīd neuzņems iniciatīvu izveidot tiešām tādu, varbūt ir intelektuālu vingrinājumu par to, kā Eiropa izskatīsies nākotnē, kas notiks ar 23 miljoniem bezdarbnieku, kas iekšējā vietā ir 5 miljonus jauniešu bezdarbniekus. Mums rodas milzīgas problēmas, jūsu darba programmā vispār nekas par to nav nevārdu teikts. Tālāk, tik, tik pavisam īsi jautājums īs, kuri konkrētie priekšlikumi, kuri bija iepriekš iekļauts sākotnējos mērķos. Again, telegraphically. Uh... Jā, pavisam īsi atkal. Par ekonomisko izaugsmi. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs pieturamies pie šī mērķa. Ne jau tikai tāpēc, ka mēs uzskatām, ka IKP ir labs indikators un ka mums vienkārši vajag izaugsmi izaugsmes dēļ, Bet, ja mēs redzam, ka ir ekonomiska izaugsme, tas reizē parāda, ka Eiropa arī uzlabo savu konkurētspēju kopējā pasaulē. Un tas nodrošina labākas iespējas arī kāpināt mūsu bagātību un reizē arī veidot jaunas darba vietas un nodrošināt sociālu integrāciju. Līdz ar to es uzskatu, ka daži no ekonomikas indikatoriem, kā piemēram IKP, varbūt ir varbūt, nu, ne perfekti, bet ir ļoti nozīmīgi rādītāji. Par to mēs esam viensprāts komisijā. Es uzskatu, ka šobrīd ir, protams, nopietns šī jā, jautājums par korelāciju starp izaugsmi un darba vietām. Mēs redzam, ka dažas, protams, zīmes par IKP izaugsmi, pieaugumu, bet mēs vēl to nesaredzam tieši darba tirgū. Nevienā no dalībvalstīm mēs tā neredzam šobrīd vēl. Nesakām, ka te nebūtu saistības, bet tas ir diezgan atšķirīgs lietas šobrīd, un mums ir jāskatās, kā strādājot stingri, izmantot visus uh, instrumentus, kā piemēram arī elas drošību un fondu līdzekļus, lai ļaut cilvēkiem atkal iegūt jaunas kvalifikācijas, kas viņiem ļauj apgūt jaunas darba vietas, lai samazinātu šo sarežģītos posmu un saīsinātu uh, šo atšķirību starp eh, ekonomisku izaugsmu un darba tirgus atvesļošanos. Kā mēs varam nodrošināt spēcīgu ekonomiku? No nu, tā, ka es nerunāju gan šeit, bet arī citviet par Eiropas sociālā fonda lomas stiprināšanu. Es to uzsveru, tāpēc, ka es uzskatu ne tikai runai par naudu, ka te būs vairāk nauda, ko piedāvās fonds, bet es vēl vairāk uzskatu, ka mēs varam uzlabot šī sociālā fonda darbību. Mēs varam atstrādāt, lai efektīvāk izmantot sociālo fondu. Un labāk novērtētu. Un tas radītu šo ļaut pārsist apburto ciklu. Mēs skatāmies, kas ir uz institūciju finansēšanu. Es runāju arī par um, um, dažādu veidā institūciju priekšsēdētājiem, arī Eiropas bankas priekšsēdētāju, kas tad uh, sarunās mēģinā rast jautājumus par iespēju sadarbību, kas no savas puses varētu veidot finanšu kapacitātes kāpināšanu arī sociālam fondam. Manuprāt, tas ir svarīgs darbs. Mēs šobrīd plānojam konferenci jūnijā arī par Eiropas sociālā fonda nākotni, un esmu pārliecināts, ka arī jums deputātiem būs interesi piedalīties. Kā es norādīju, IKP varbūt nav perfektais indikators, bet mēs to izmantojam. Ir arī tehniskas sarunas par dažādu veidu rādītājiem par nabadzību un nabadzības samazināšanu. Un tā daļa no tehniskā dialoga, kas mums šobrīd risinās, un mēs to redzam ļoti nopietni arī sociālo lietu komitejā, uh, tāpat arī bilaterāli turpinām to skatīt sarunās. Jā, tas ir nopietni, jā, tas ir pirmā reakcija, un jā, varbūt, ka pirmais reakcija ir skepse no vairākām galvaspilsētām. Iespējams, ka pirmā reakcija arī atspoguļo zināmu atturību, noraidošu attieksmi. Līdzīgi kā tas bija arī finanšu krīzes risināšanas situācijā. Pirmā reakcija bija nogaidoša, jo varbūt daudz nemaz neizprat, cik nopietna un sarežģīta būs problēma. Un tāpat arī sociālās krīzes gadījumā. Sociāla lietu jautājumos. Bet um, mums ir atvērts dialogs, mēs šobrīd strādājam ar vairākiem indikatoriem. Ne tikai ar vienu, ko jūs redzējāt, arī kas ir minēts, arī šī nabadzība, kas ir noteikts slieksnis 60% no vidējiem ienākumiem, Un tas ir viens tikai no indikatoriem, un mēs varam arī mēģināt cits, bet arī, piemēram, materiāla nepieejamība, kas eh, ir nopietns indikators, ko daudz izmanto sociālā politikā. Un te vēl arī ir jautājums, kā mēs varam arī izmērīt to skaitu, noteikti skaitu par mājasemniecībās, kurās ir bezdevnieki. Un mēs varam mēģināt atrast vislabāko, ko. Um, jautājumu. Un mēs uzreiz uzņemamies arī politiskās saistības, un reiz šīs saistības tiek iznots, tad tālākais darbs nozīmēs tikai atrast iespējami labāko, piemērotāko rādītāju. Rūpniecības politika, par ko mana kungs runāja, ir viens no Eiropas 2020 galvenajām institīvām, un es uzskatu, ka tās lielā mērā arī veidos jaunu dialogu. Un nopietnas jautājums arī reindustrializācija Eiropā. Tad jaunais vilnis industrializācijai, kas arī ņemtu vērā uzkrāto pieredzi 25 gadu laikā. un esmu pārliecināts, ka komisija šo sektoru tiešām izskatīs ļoti nopietni. Un to, uz to raudzīsies arī uz tālāko, no tālākas perspektīvas, kas ļautu veidot jaunas darbvietas. Piekrītu, ka mums šobrīd nav izveidots Eiropas sociālais fonds. Mums ir ar vienu 80 e miljonu nabadzību cilvēku, 10 10% no bezdarbs. Un īpaši kritiska situācija ir atsevišķās dalībvalstīs, kurās ir augsts bezdarbs. Mēs šobrīd neesam vēl nonākuši situācijā, kur mēs varam teikt, mums jau ir spēkā sociālā Eiropa, bet mēs varam stiprināt šo Eiropas sociālo dimensiju, Eiropas modeli sociālo dimensiju. Un Eiropa 2020 varētu to panākt. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Je... Paldies, komisāra kungs. Es pazīstu komitejas eh, kolēģis, un es zinu, ka viņi arī vēlas, lai tiktu ierobežots arī jūsu runas laiks. Tā ir pēdējā reize, ka jūs varat izteikties tik ilgi, cik vēlties. Četri nākamie runātāji būs Raptī kundze, un tad Steinbriks kundze, lūdzu. Thank you. Merci bien, madame la présidente. Paldies priekšsēdētāji, paldies par doto vārdu. Es eh, pieļauju, ka laiku jūs atņemat komisāram, jūs piešķirsiet man. Man ir četri jautājumi komisāra kungam, tie pavisam konkrēti. Paldies, ka esat ieradies pie mums. Nu, es domāju, ka bez šīm jaunajām ziņām, bet arī sniegsiet jaunas atbildes, kas mums patiks. Jautājums par cilvēku atlaišanu no darba. Jūs aprakstījāt savu iecerī, strādāt pie darba vietām, radīt jaunas un labākas, bet jūs zināt, ka darba vietas, kas tiek slēgts, kas pazūd, cilvēki tiek atlaist no darba, tad izglītība ir tik runāts par jaunām apmācībām, kvalifi, kvalifikācijām, bet, bet ir taču vēl arī jaunieši, kuri beidz skolu un jauni ja šiem mums ir jāpalīdz palikt skolā, lai viņi varētu veiksmīgi to noslēgt. Ir nabadzība, par to netiek diskutēts tikai komisijā un parlamentā, bet arī pārdomē. Nu, bet kas tiek konkrēti darīts? Sēbruks kundze, lūdzu. Tad Figueredo kundze. Komisār kungs, Eiropā vajag nākotnes stratēģiju Un mēs šobrīd runājam par arī nodarbinātības vadlīnijām un arī par tādu vadlīniju turpmākam darba tirgumu. Manuprāt, nākotnes mērķis ar vienu ir pilnīga nodarbinātība, un mēs nedrīkstam atteikties no šā augstā mērķa, lai tas, protams, ir ļoti apnicos mērķis, un mums arī tomēr jānosaka šie mērķi tādi, kurus mēs varam noteikt un izmērīt. Tādēļ rīt, ja balsot par šīm vadlīnijām, mēs nedrīkstam atteikties no tām, nedrīkstam atteikties no augstiem mērķiem, un aicinu jūs arī to sekot. Tāpat jūs norādījāt, ka ir jāveido tāds darbs, darbvietas jārada par jebkuru cenu. Man līdz ar to domāt par nākotni un darbu, mums tomēr ir jāpanāk, ka tās ir labas darba vietas, kas tiek nodrošināts, un mēs samazinām šādas eh, šaubīgās darba vietas, proti, ka mēs izkaušām uh, tādus eh, mazāk talgots darbus, kas ir ļoti nestabils darba vietas un viss tāds cits nevēlamās formas. Un Tāpēc, ja mēs skatāmies no vienas puses, mēs tomēr ir jāskatās no otras puses, kā mēs varam nodrošināt arī darba ņēmētiesības un nodrošināt viņam zināmas garantijas un stabilitāti, kaut arī izmantot, piemēram, elas drošības iespējas. Daļa es arī domāju, ka mums ir jāizvēro tāds ietvers, kas dalībvalstīs ļauj īstenot elas drošību. Paldies! Paldies, Figredo kundze! Pēc tam Pupakis kungs. Figredo kundze! Obrigāda! Uh... Eh, muito rapidamente. Aqui falou-se já muito de pobreza eh, e eu queria acrescentar. Paldies pavisam īsi, es jau runāju. Mēs jau šeit runājām par nabadzību. Vēlētos piebilst tikai dažus vārdus pie jūs acītā. Pēdējie dati norāda uz to, ka Eiropas Savienībā 86 miljoni cilvēku dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Šī data tiec uz 8. gada 31. decembri. Lai izkļūtu no šīs situācijas, nepietiek tikai apstiprināt vēlmi cīnīties pret nabadzību, ir jāmaina politika, kuras ir noveduši pie šādas situācijas. Arī manā valstī ir jāņem vērā nepieciešamība piemēroties um, izaugsmas un stabilitātes paktam, tajā pat laikā, lai mēs to varētu izdarīt, mums ir brutāli jāsamazina investīcijas, sociālajie atbalsti un atbalsts darba vietu izveidēji. Un kad šādā veidā valstīm ir jārīkojas, tad, protams, tā rezultātā palielinās bezdarbs un nabadzība. Kad mēs mainīsim politiku? Kad mēs dosim prioritāti sociālajai ilgspējībai un nevis uh, ekonomikai. Paldies, Pakis kungs. Komisijas darba programma ir pamats arī satelīta koheizē un tās konkurētspējai. Ir ļoti svarīgi stiprināt satelītās nodrošināšanas sistēmu dažādās valstīs. Piemēram, ir ļoti svarīgi noteikti juridisko ietvēru, kas atrunātu nodarbinātības jautājumu, darba jautājumu ir jānošķir arī uh, situācija, kad ir strādojošiem un pašnodarbinātajiem. Mēs zinām, kas so šo režīmu. Mēs ļoti daudz uh, zaudējam ienākumus. Darba programmā. Jūs nevēlaties iekļaut šo jautājumu, bet es gribētu zināt, vai ir pārredzēts izskatīt šo jautājumu kaut kad vēlāk. Godēties komisāra kungs, 5-6 minūtes lūdzu. Paldies. Uh, Mēs nevaram. Komisijai ir stratēģija, lai paredzētu arī pārējais posmu, nodrošināt cilvēku nodarbinātību un arī padarīt um, Tad ir drošāki instrumenti, kādus mēs esam pieņēmuši. Papildus darbs tiek veikts. Es nevaru tagad pašlaik neko konkrēti pateikt par uh, to, cik tālu esam tikuši. Mēs restruktūrējam, bet tas noteikti arī atstās ietekmi uz. Kas um, arī attieksies uz cilvēku atlaišanu no darba, atbrīvošanu no darba. Mēs strādājam pie šī jautājuma un mēs esam interesēti uzlabot uh, lielāku līdzsvaru, lai radītu vairāk darba vietu. Pēdējo 23 gadu laikā jūs zināt, ka situācija ievērojami mainījās. Attiecībā uz jauniešiem skaidri, ka tas, kas ir minēts 2020 stratēģijām, ir mudināt jaunos cilvēkus izglītoties un gūt labāku apmācību. Runā tikai par, um, par to, lai mēs gribētu pēc iespējas vairāk uh, cilvēku ar augstāku izglītību, bet es arī tāds, tā, tāda apņemšanās uh, stiprināt arī um, otrā līmeņa izglītību. Atbild arī uz pirmo jautājumu. Es, jā, es teicu, ka darba vietas par jebkādu cenu, bet iespējams es teicu arī, ka mēs darīsim visu, lai uz palielinātu darbietu skaitu. Uh, Nu, Trāvenērārijas vadlīnijās ir divas atsevišķas, vadlīnī, divas atsevišķas vadlīnijas par kvantitāti, par darbu vietu skaitu un eh, septītā, ne astotā vadlīnija par darba vietu kvalitāti. Ekonomika balstītos uz zināšanām. Tas nebija tik skaidri nošķirts. Eiropa 2020. Bet šeit, mē, šeit nodarbinātības vadlīnijās mēs skatām šos jautājumus atsevišķi, bet uh, uzsveram abus vienlīdz svarīgus. Neuzskatām, ka mēs varētu paredzēt receptes visām dalību valstīm, vienu receptu visām dalību valstīm. Tiecībā uz darba vietu izveidu un nabadzības samazinājumu dalību valstīm būs jātīst savas programmas atbilstīgi viņu specifiskai situācijai, jo izaicinājumi var ļoti atšķirties, piemēram, Spānijā, Nīderlandē, un, apvienotā karalistē un Rumānijā. Mēs nevaram šeit nodrošināt vienotu pieeju. Šīs programmas ir un politikas jāizstrādā, ņemot vērā katras dalībvalsts situāciju. Tad, kad dalībvalsts līmenī būs šāda apņemšanās, runāt par konkrētiem mērķiem, mēs būsim gatavi atbalstīt dalību valstis, izmantojot Eiropas Savienības instrumentus. Jā, Mēs vēlamies nodrošināt lielāku sociālo ilgtspējību, ne tikai finanšu ilgtspējību. Tādēļ arī mēs uzstājam uz nabadzības samazināšanu. Tas ietekmē arī vecu, dažādas vecuma grupas. Vecuma grupas. Uz uh, gados vecākiem cilvēkiem, arī bērniem ar beļu prezidentūru mēs strādājam ļoti cieši. Samazināt nabadzību, jo īpaši bērnu vidū Mums tas liekas absolūti svarīgs jautājums, lai nodrošinātu nodarbinātību un sociālo ilgtspēju nākamajās paudzēs. Un par vecā gadagājumu cilvēkiem, manuprāt, zaļajā grāmatā būs arī paredzēt plašāka diskusija, tiks skatīti ļoti daudz dažādi jautājumi un tēmas, skaitā arī pensiju aktualitāti, visu, iespējas visiem pilsoņiem strādāt. Mobilitāte. Un arī pensijas pārnese, kas būs ļoti sarežģīts jautājums un diskusijas, bet noteikti par to vajadzēs runāt. Okay. Alors, euh, dans le 4... 4... Quoi Tieši koferētais kungs, Tusas kungs, koferētais kungs. Paldies priekšsēdētāji, gudrētais komisāra kungs. 2010. gads ir cīņ, gads cīņa pret nabadzību. Situācija šķiet eh, kļūst aizvien sārežģītāka un satraucošāka. Mm Pigrēdo mm, kundze minēja 2008. gada skaidrus, bet varam tad secināt, ka šodien situācija būs daudz sliktāka. Vai jūs nedomājat, ka vajadzētu noteikt tādu Eiropas minimālo ienākumu līmeni? Tas varētu būt veids, kā cīnīties pret nabadzību. Komisijā tiek pieņemti pasākumi šādā virzienā. Jūsu pieņemtais teiks ir ļoti vispārīgs ienākumu nodrošināšana un tam līdzīgi. Nu, tās ir tāda nodoma deklarācija, nekas jau vairāk. Ir jābūt ļoti konkrētiem instrumentiem. Ir jā, jāpieņem arī apņemšanās uh, finanšu līmenī minimāli ienākumu tusaskungs un tad kazākungs. Lūdzu, tusaskungs. Η εκτίμηση που περιλαμβάνεται στην εισαγωγή του προγράμματος Tas, kas ir minēts eh, komisijas darba programmā 2010. gadam, izvērtējums, kur rezultātā Eiropas Savienība ņem vērā šīs eh, savstarpējās atkarības attiecības, kas to raksturo un arī mm, solidāri cīnīties pret krīzi, manuprāt, šīs izvērtējums vispār neatbilst realitātei. Un uz uh, vidējās saimniecības nepieciešamībām. Dzīve mums to pierāda katru dienu. Un mēs izmantojam jauktu mehānismu Eiropas Savienībā. Latvijā vai Ungārijā, Rumānijā, visi šie glābšanas mehānismi un arī Grieķijā, mēs redzam, ka šeit tiek pieņemti antisociāli pasākumi, kuri ietekmēs uh, šos cilvēkus vēl turpmākās paaudzes. Un ne tikai, jo tikai, jo būs arī domino efekts uz citām dalību valstīm. Tam ir jābūt uh, spēcīgam signālam, mums ir jāizdara secinājumi. Köszönöm a szót. Háromra, dolo, három dologra szeretném. Paldies. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību trim jomām. Man ir uh, īsi komentāri. Augst novērtēju to, ka jūs sacījāt, ka šeit, būtu, šeit būs ietekmes novērtējums bet nepieciešams arī pātrināt likumdošanu, padarīt to vieglāk izstrādājumu. Es gribētu jums gribētu piedāvāt par antidiskrimināciju politiku. Pie tās, ja mēs strādājam divus gadus, tas varētu būt labs uh, tēma cietījums novērtējumam. Antidiskriminācija otrā lieta attiecas uz galvenajām iniciatīvām es aicinu jūs ņemt vērā cilvēkus ar invaliditāti un arī vecāka gada gan cilvēks, jo mēs viņus, nie, ne, ja mēs viņus neiesaistām, mēs neko neatrisināsim. Trešā lieta ir. Arī trūkumi kādi ir pa, pamatiesību 2010. gadā darba grupā, eh, darba programmā jūs nerunājat par cilvēkiem ar invaliditāti, jūs runājat par romu cilvēkiem un sievietēm, bet nevis ar cilvēkiem ar invaliditāti. Vajadzētu viņiem tomēr atsaukties. Paldies! Pēdējais cilvēks - Plumpskundze. Mulțumesc, doamnă președintă. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos arī pateikties komisāra kungām par ekspozē un uh, precizējumiem. Paldies par viņu skaidrojumiem. Es pilnībā varu piekrist, ka desmitais gads ir ļoti svarīgs gads īstenojot cīņu pret nabadzību. Šis ir arī gads, kad uh, mēs. Uh, nosakām pamatu darba tirgumu, tāds kā tas būs 2015. un 20. gadā. Gotātais komisāra kungs pievēršu jūsu uzmanību vienam aspektam. Rumānija un Bulgārija ir iestājušās Eiropas Savienībā trīs gadus atpakaļ. Es zinu, ka mūsu modeļi un programmas pielāgošanai darba tirgu ir ļoti atšķirīgas. Es Ceru, ka jūs arī raudzīsieties uz ierobežojumiem, kādi ir ie, um, deviņās Eiropas Savienības dalību valstīs ierobežojumi Rumānijas un Bulgārijas darba ņēmējiem. Komisārkungs, vēlos jums vaicāt jūsu dialogā ar dalību valstīm specifiskajās komisijas komitejās, jūsu diskusijās ar uh, dalībvalstu valdībām vai arī, arī jūs skatīsiet uh, šo jautājumu attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju par ierobežojumiem Rumāniju un Bulgāriju, kur iestājās 2007. gada. Paldies. Komisārkungs, lūdzu, dažas minūtes. Jāsaprot, ka šī krīze notiek vienreiz. Jāteic, ka pēdējie divi gadi nav bijuši tādi ierasti gadi, uz kura pamatam strādāt institūcijas. Diemžēl šīs krīzes katru mēnesi mums radīja jaunus izaicinājumus un pārsteigumus. Un tas tiesa, ka nedz Eiropas Savienība nekāds kāda starptautiska institūcija, starptaut, kāda valdība ir pilnībā gatava cīnīties pret šo krīzi, tas ir jāņem vērā. To nevajadzētu aizmirst. Bet līdz un tagad es domāju, krīzes kulminācija ir pagājusi, cībās sociālām sekām un darbietu radīšanu. Tādēļ arī mums ir šīs galvenās iniciatīvas un kvantitatīvie mērķi 2020 stratēģijām. Es piekrītam komentāriem, ka tas, ko mēs lemjam tagad, kā mēs organizēsim izēju no krīzes, tam būs ilgtermiņa ietekme la, uz ekonomisko un arī sociālo dzīvi. Turmākajiem desmitgadiem ir jomas, kur uh, jau mums tagad ir ļoti spēcīgi instrumenti un ir jomas, kur mēs vēl attīstām, sadarbība arī ar dalību valstīm, attīstām institucionālo ietvaru turpmākajiem periodam. Ir arī jomas, kur jāsaprot, ka ir, ir subsidiaritāte un tā turpināsies. Tāds ir, piemēram, attiecībā uz minimālo ienākumu līmeni. Mēs, protams, varam paust viedokli par šo. To vienmēr var teikt, ka. Noteikti minimālo ienākumu tam būtu pozitīvs efekts, bet realistiski mēs neko nevaram uzspiest dalību valstīm šajā jomā. iekļaut cilvēkiem ar uh, invaliditāti un viņu vietu darba tirgu. Tam ir ļoti svarīga loma nodarbinātības vadlīnijā pār nodarbinātību. Numur 7. 2020 stratēģijā ir jāuz, uh, jāuzsver šie 75%. Mums ir detalizēts viedoklis par šo šajā fāzē. Mums joprojām uh, vēl notiek politiskais dialogs lai varētu apstiprināt noteiktos mērķus. Un, protams, kad būs sagatavošanās darbi, mēs saprotam, ka 75% mēs nesasniegsim, ja mēs neiekļausim uh, arī darba tirgu uh, vairākas sabiedrības grupas, sievietes, uh, vecāka gadagājuma cilvēks un arī cilvēks ar invaliditāti. Ir piemēri sociālā fonda izmantojumā, lai varētu palielināt šo cilvēku piekļuvu darba tirgumu Mēs arī turpināsim izmantot šo sociālo fondu. Arī antidiskriminācija, tas ir darbs, kas ir jāveic ko man kopā ar Redings kundzi, ir ievērojami trūkumi. Nesam šeit minējuši, minējuši cilvēks ar invaliditāti. Jā, mēs to, tā ir mums kļūda un arī strādājām ar pamatiesību aģentūru. um, strādājošo brīva pārvietošanās. 2008. gadā tātad, ka visi šie uh, ierobežojumi atkrīta dalībvalstīm, kuras iesaistīt 2004. gadā. Tagad ir, protams, jāpārliecina šīs dalībvalsts, kurām joprojām ir ierobežojumi Bulgārija, Rumānijas strādājošiem. Uh, kāda varētu būt ieguvumi no tā, ja viņi ņemtu darbā šos cilvēkus no šīm valstīm. Arī Vācijas mēdījos par to tiek daudz runāts. Un kad šie pārējais pasākumi tiks noslēgti pēc gada, tad mēs veiksim ietekmes novērtēm un mēģināsim pārliecināt dalību valstis, lai bulgāru un rumāņu darba ņēmējiem uh, arī būtu iespēja iekļauties šajā mm, darba tirgu arī dalību valstīs, kur vēl joprojām ir ierobežojums, nedomāju, ka tur būs kāds problēmas. Paldies! Kundz, kundz un Morēns kundz. Paldies! Komisāra kungs, divi specifiski jautājumi. Viens no šiem jautājumiem vajag tāds lūgums, atgādinājums Kad mēs runājām par mikrofinanšu instrumentu, mēs daļu no šīs summas pārņēmām no progresa. Progress ir viens no pasākumiem, instrumentiem, lai īstenotu Eiropas Savienības stratēģijas. Un tad bija arī komisijas rakstiskā deklarācija par to, ka jūs nāksiet klajā ar nākamo 2011. 12. 13. gadu budžetu lai varētu atmaksāt 20 miljonus no šīm rezervēm un atmaksātos atpakaļ progresā. Es gribētu, lai jūs tiešām to uzraudzītu, pārbaudītu, kas notiek. Nākamais jautājums. Jūs minat arī eh, ietekmes novērtējumu vairākas reizes. Ja mēs strādājam pie nabadzības samazināšanas, tad viena ieteikme būtu uh, Nu, tā kā kohēzijas fonda varētu ietekmēt uh, Romu uh, situāciju Eiropā. Esat iecerējuši paredzēt kāds pasākums un tāds par šo. Marēns kundze. Un tad Ježļovieckas kundze. Godātais komisāri, kungs, visi šeit grib cīnīties pret nabadzību mobilizēties nodarbinātībai. Jūs minējāt to, ka mums būtu nepieciešama vairāk studentu. Nu, ļaujiet man jums jautāt, ko esat iecerējis? lai studenti, kuri mums ir universitātē, lai viņiem būtu labāk rezultāti. Pašlaik gan arī 40% jauniešu, kuri beidz universitātes, tāpat laikā viņiem nav diploma. Mēs redzam, ka sekmes, studentu sekmes universitātē ir ļoti svarīgs elements, lai viņi varētu integrēties darba tirgū, ko komisija šai sakarā ir iecerējusi darīt. Paldies, Ļavieckas kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Godētājs uh, komisārkungs! Jūs prezentējāt visāds pasākums, kurus gribat īstenot desmitajā gadā, bet ir daudz vieglāk paredzēt šīs lietas nekā tās īstenot. Kādi ir instrumenti, kādi ir jūsu rīcībā, Kādi būs prioritārie instrumenti? Kuras ir prioritārās iniciatīvas 2010. gadām? Vai būs atvērta koordinācijas metode sociālajā politika, politikā? Kāda būs dalībā stratēģijas, lai iznotu šīs iniciatīvas? Paldies! Priekšsēdētāja kungs, kundze, komisāra kungs, ja mēs runājam par darba laika direktīvu, un um, kas ir iekļauts arī komisijas ziņojumā, un jums ir plānos arī pārstrādāt šo darba direktīvas e, laiku, tad par darba laiku, tad vai jums ir plāns šāds? Nākamais, vai jūs arī domājat konsultēties arī ar sociālajiem partneriem? Tātad tālāk, jo nozīmīgākais jautājums ir, protams, ir par noteikumiem, kāpēc jūs neizskat šos līdzinājās konsultācijās, kāpēc neiesaist sociālos partnerus? Vakardien presē otrkārt, jūs norādījāt, ka šobrīd jautājums ir patiešām absolūto nodarbinātību Eiropā. Vai jums ir konkrētāki plāni, par kurus mums varētu iepazīstināt un ziņot? Trešais jautājums. Jūs jau iepriekš uzdevāt jautājumus. Piedodiet, jautājumu Steinbrukas kundzes jautājumu par nodarbinātību neatbildējāt. Savukārt man atbildēja to pagājušajā nedēļā, bet es domāju, jums arī vajadzētu pašai Steinbrukas kundzei tagad atbildēt. J'espère que. Ceru, ka komisārs atceras uz Kilristenbuks kundzes jautājumus jāatbild. Jums ir dažas minūtes. <laughs> uh, concerning the microfinance, the good news is that. Labās ziņas ir tādas, ka budžeta projektā, kas tika pieņems komisijā šodien, Tam ir paredzēts e, pietiekams rezervs. Un tas ir e, sadaļā 1A, tātad tā, tā, ir 67 miljoni eiro, kas būs pietiekami līdzekļi parlamentam, lai tas varētu izpildīt solījumus un kompensēt šos te 20 miljonus. Kas attiecas uz Roma programmu finansēšanu, tad, protams, par to mēs runājām Kordabā Romas samitā pirms dažām nedēļām. Un tas tika novērtēts, ka Reģionālās attīstības fondam un sociālajam fondam ir ļoti liela loma Roma kopienas un nodarbinātības atbalstīšanā, tāpat arī viņu izglītības nostiprināšanā bet es vēlētos norādīt arī uz to, ka šādas programmas, kas ir balstītas uz etniskiem pamatiem, um, šādas te iezīmēšanas programmas nav labākais veids, bet mēs katrā ziņā domāsim, kā labāk strādāt pie šī jautājuma, jo tas noteikti ir viena no mūsu prioritātēm. Un samitā, kurā piedalījās arī Redings kundze un piedalījos arī es pats. Tas tika uztvērts par labu iniciatīvu, labu dokumentu un balstoties uz to mēs varam atbalstīt turpmākas programmas Roma integrē, integrēšanai. Un arī tā ir daļa no nabadzības samazināšanas programmas pasākumiem tajās valstīs, protams, kur tas ir nepieciešams. Un runa, protams, ir galvenokārt par piecām dalību valstīm. bija daži jautājumi, kuros man būs jādalās ar Vasiliju kundz, bet uh, izglītība noteikti ir viena no tām jomām, kurās mēs esam interesēti abi. Tālāk, kas attiecas uz uh, lielāku iesaistīšanos augstākajās izglītības iegūšanā, Protams, ka cilvēkiem ar augstāku izglītību arī krīzes apstākļos bija labāks iespējas paturēt, palikt darbā nekā tiem, kam nav šādas izglītības. Un, protams, ka ir skaidrs atšķirības eh, starp tiem, kuriem ir augsta izglītība un tiem, kuriem šī izglītība ir zemāka. Tie, kur nav pabeiguši savas studijas, protams, ka viņam nācās saskarties ir viss eh, grūtākiem apstākļiem. Un jādomā arī par to, ka ne visas koledžas, ne visas universitātes eh, sniedz vienāda līmeņa izglītību, bet kopumā raugoties uz skaitļiem ir skaidrs, ka ja ir vairāk cilvēku augstākā, kur ir ieguši augstāko izglītību, tad, protams, ir vieglāk saglabāt darba vietas un viņiem ir arī vieglāk atrast darbu, tad, ja viņi ir kļuvuši par bezdarbniekiem. kas attiecas uz darba laiku. Tas, ko es teicu presē, un es domāju, ka tas parādījās arī medijos, ir pamats turpināt darbu pie likumdošanas par darba laiku, drošības un veselības apsvērumu dēļ. Mēs šobrīd eh, esam sākotnējā fāzē, konsultējamies ar sociālajiem partneriem, un šobrīd vēl ir pārāk runāt par detalizētiem rezultātiem šīm konsultācijām un risinājumiem. Optaut, jeb nepiedalīšanās nebija e, skaidri izteikts jautājums, bet, protams, tas nav arī izslēgts. Un, bet, nu, viss būs atkarīgs ar sarunām ar sociālajiem partneriem un iesaistītajām pusēm. Es arī teicu, ka parasti, tad, kad mēs piedāvājam likumdošanu, tad parastā pieeja ir tāda, ka mēs nepiedāvājam neko tādu, no kā dalībās pēc tam izstātos, jeb izmantot šo aptautu iespēju vien pēc otras, bet mēs tomēr nākam klajā ar tādiem likumdošanas priekšlikumiem, kas būtu pieņemami un attiecinām uz, vi, uz lielāko daļu dalībās, ja ne uz visām. Tālāk, kas attiecas uz ilgspējību. Tad šis jautājums ir eh, saistīts ar jautājumu par noteikta laika līgu, darba līgumiem un līgumiem uz nenoteiktu laiku. Un, un man jāsaka, papildinot arī iepriekšēju atbildi, ka mums ir jāstrādā pie tā, lai, jo īpaši jauniešiem mēs samazinātu šo te noteiktu laika uh, līgums, jo cilvēki šobrīd arvien vairāk laika vēlt studijām un nonāk darba tirgu tikai vēlāk. Un šī tik tiešām ir joma, kurā es varu atbalstīt prasības eh, par tātad ilgspējīgāku darbu. Paldies, komisārkungs. Um, Jūs atbildējāt cits starp arī uz kādu no rakstiskajiem jautājumiem. Tagad vārds Karimedilī un pēc tam Harkin kundzei. Paldies, komisār kungs, par to, kas esat ieradies šodien šeit. Man ir vairāk jautājumu pavisam ātri. Jūs teicāt, ka ir jārada darba vietas, lai tiktu galā ar bezdarbu. Bet es domāju, ka vispirms ir jāiegūda profesionālajā izglītībā, un es domāju, ka tieši šajā jomā mums izdosies radīt jaunas darba vietas nākotnē. Viens piemērs, piemēram, klimata pārmaiņu laikā šobrīd ēkas, ēk, ēkās ir milzīgi siltums zuduma, un lai mēs. Uh, pien, piemērot ēkas, mums, protams, būs jāapmāca attiecīgi amatnieki, un tās būs arī jaunas darba vietas, kurās ir jāiegūt. Tas ir pirmais. Tālāk, jaunu darba vietu uh, radīšana, protams, bet ilgspējīgu darba vietu radīšana. Man ir zinām iebildumi. Tad, kad jūs sakat izaugsme darba apstākļu ziņā, Tas nozīmē, ka mēs izdarām spiedienu uz nodarbinātajiem un mēs saskaramies ar stresu darba vietā, ar arodslimībām un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir jāievieš tādas direktīvas, kas palīdzēs attiecīgi menedžeriem izturēties uh, laipnāk pret saviem padotajiem. Nē, es domāju, ka tas nav risinājums. Tālāk šis jautājums par uh, gadu, kas ir eh, cīņas pret nabadzību un sociālās iekļaušanas gads. Es esmu iepazinusies ar ziņojumiem, kas liecina par to, ka bagātie kļūst arvien bagātāki un nabadzīgie kļūst arvien nabadzīgāki. Kā jūs tiksiet galā ar šo plaisu? Un vai jūs izmantosiet Jozefs, Jozefa Stiglica um, eh, idejas savā darbā? Paldies, tagad vārds Harkins kundzei. You, welcome to the committee. Paldies priekšsēdētājiem, sveicu komisāru šeit. Es priecājos, komisāru, ka jūs esat apņēmies radīt jaunas darba vietas, jo īpaši jauniešiem un veicināt jaunu kompetenci izmantošanu, jo dažkārt rodas iespējas, ka Eiropas Savienība ir tik ļoti aizņemts ar savām finanšu institūcijām, ka tās pilnībā aizmirst par parastajiem pilsoņiem un viņu nodarbinātību. Un varbūt tas man satrauc, jo īpaši tāpēc, ka nāk no valsts, kur šobrīd ir pārņemta ar to. Bet eh, mums ir nepieciešams eh, skaidrs signāls par to, ka Eiropas Savienību nodarbina šie jautājumi. Mums ir jānodrošina tas, ka 2020. gada stratēģija nav mēģis pats par sevi, bet tas ir tikai līdzeklis. Mums ir jāsaprot, kad ir saiknis starp IKP un nodarbinātību. Jūs teicāt, ka krīzes piemeklē mūs reizi mūžā, bet mums tomēr jābūt, uh, uh, mums tomēr jā, jācenšas pienācīgi reaģēt uz šo krīzi. Tālāk, kas attiec uz nosūtīto darbinieku direktīvu, ar šiem jautājumiem ir jātiek galā. Tāpat arī tas, ka šobrīd jūs strādājat pie zaļās grāmatas par pensijām, es piekrītu citiem kolēģiem, ka mums ir jādomā par ilgtermiņa aprūpi un demografiskajām izmaiņām. Paldies! Nākamo jautājumu jūs uzdosiet nākamais, saka priekšsēdētāji, tev ir Šeters kundze. Paldies. Mēģināšu īsi. Jā, komisāra kungs, es zinu, ka jūs šobrīd strādājat pie dokumentu, kas ļautu veidot jaunas darbietas. Man interesē, kā jūs šajā dokumentā plānojat arī īstenot transformācijas procesu un kāds ir augstākie mērķi, svarīgākie mērķi. Otkārt, Es atsaucu uz starptauts, tātad sociālo fondu, un es saprotu, ka šeit īstenībā bez šaubām m, mm, ir milzīgs pretruns par to, kāds būs šī sociālā fonda nākotne. Jo uzsver, ka Eiropas sociālais fonds būtu jāizmanto, lai tiešām izmantotu politiskās vadlīnijas. Un uh, jūs gribat izmantot citu juridisko pamatu, nevis to, kas bija līdz šim, tātad, kur pamatā visu laiku bija kohēzijas politika. Vai jūs varētu paskaidrot tiešām šo juridisko niansi un šīs strīdus? Paldies! Visbeidzot, Ņudrevskais kundze lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es zinu, mans vārds sarežģīts. Jūs ļoti labi zinājāt. Man jautājums par Eiropas sociālo fondu. Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu. Esmu budžeta komitejas locekle un zinām laiku jau arī esmu novērojusi zinām progresu. Uh, Piedod procesu, kas, manuprāt, ir diezgan noslēpumains, vismaz man. Un vienā, kas tas ir satraucoši. Proti par maksām kredītiem, kas ir paredzēti Eiropas sociālā fondā. Eiropas sociālais fonds tiek izmantots, lai pārnestu šos kredītus no uh, sociālā fonda uz Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu. Es vismaz izsekoju desmit šādiem gadījumiem. Manuprāt, kāpēc tiek izmantots Eiropas sociālais fonds kā naudas āderi šādiem pārnesēm? Tālāk, kā jūs skatāties uz Eiropas sociālā fonda tālāku īstenošanu, jo, manuprāt, šie kredīti maksājumi tomēr būs taču jāsadz. Paldies. Lūdzu, komisāri kā es iepriekš norādīju, šis ir tehnisks jautājums. Jūs labi zināt, ka Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds ir diezgan nesens izgudrojums. Un tas bija tāds viens no iespējām risinājumiem, ko panāca piepriekšējā gada laikā Jo, īstenībā, Eiropas lokalizācijas pielāgošanas fondam nemaz nebija tāda savu pašu budžeta sākumā. Un līdz ar to mēs varam domāt, kā šo tā situāciju varam mainīt. Un varam nošķirt divus fondus, lai tas tiešām darbotos pats uz saviem budžeta pamatiem, jo šobrīd tas ir ļoti sarežģīts juridisks risinājums. Tomēr mēs vienmēr ar to, ka tā kā fonds līdz šim darbojas ļoti labi, mēs tomēr arī pieturēties pie līdzšajās prakses par spīti sarežģījumiem. Šiem sarežģītē praksē. Un, un tās attiecības, kā tas ir ar sociālo fondu, kā jūs nu pat no to labi skaidrojat. Tālāk par prioritātēm no sociālā fonda un banku finansēšanu uz darbu vietu radīšanu. Lūk, kad es vienmēr runāju par šiem jautājumiem, par krīzi, mēs nevaram novērst, ka nogliegt, ka banku sektors bija jāstabilizē un bija jāizmanto banku uh, tātad uh, nacionalizācija. un dalībvalstīm nebija citu veidu, kā to izdarīt. Vai nu vienkārši pieļaut pilnīgi banku sektoru sagrāvi. Un tas, protams, nebija pieņemami. Tagad pienācis laiks prioritāti noteikt darba vietu radīšanu. Un lūk, arī komisija to apzinās, un savā paziņojumā ir arī to jau norādījusi. Vienlaikus komisija atzīst, ka tā plāno fiskālās konsolidācijas periodu. Tā ka tā nu vairs nav gluži tā problēma, ka bankas ir stabilizētas, izmantojot publiskās, eh, piedot valsts līdzekļus. Un eh, tagad var turpināt dalības, eh, galvenokārt pievēršot savu politiku valdības ir aicināts tagad darbvietu ražošanām. Un tas iekļaus arī kopējā Eiropas Savienības politikā, ekonomisko vadlīniju ietvarā. Par green jobs, jeb zaļie darbi, nu, lūk, tas ir jauns paziņojums. Mēs norādām, ka atsevišķas darba vietas mēs zaudēsim, tomēr vienlaikus mums ir iespēja veidot tādas darba vietas, eh, kas ir aktuālas gan automoto industrijā, gan enerģētikas nozarēs, gan citās jauno tehnoloģiju nozarēs, un to mēs varam panākt, veicot papildus investīcijas. Mums ir, ir izstrādāta šāda koordinētā pieeja, un Beļģijas prezidentūras ietvaros mēs plānojam arī koncentrēt šo uzmanību šo jautājumu. Nu, lūk, šis ir aktuāls jautājums kurš jāzina, un detaļas savukārt sekos pavisam neilgi. Līnens un Harkins kundžu jautājumi. Tad par zaļo grāmatu. Tas jau vairs nav jautājums par pensijām bet gan par veciem ļaudīm kopumā. Un zaļā grāmata, un tieši demografiskais pakts, kas tur iekļauts. Paredzētu veidot labāku politiku par sociālo aprūpi. Nezinu, vai izsmēlu visus jautājumus. Par Eiropas sociālā fonda autonomiju. Jo mēs runājam par Eiropas sociālā fonda regulātoru autonomiju. Vienlaikus. Domāju, vismaz es personīgi nedomāju, ka Eiropas sociālais fonds būtu pilnībā nošķirams no citiem finanšu instrumentiem jo es uzskatu, tāpat arī kolēģis eh, komisārs Hāns, ka šis jautājums prasa tādu visaptverošu politikas ietvaru. Mums ir bijis diezgan nopietni struktūrālai fondu noteikumi, un mēs varam parādīt vismaz relatīvu autonomiju, kas pakāto augstiem mērķiem, bet tas pieprasa arī specifisku noregulējumu. Nu, Bet, nu, šeit kopā ar kolēģi komisāru jāatzīst, ka mums ir vienot mērķis, vienot interesi, lai šīs politika izdotos. Un šī fonda darbība nav iespējama, ja mēs iznojam pilnīgi nošķirt politiku. Paldies jums, komisāra kungs! Jums bija 24 jautājumi un daudz cilvēku uzdevums jautājums, un arī Linkļuvičetas kundze un mēs esam izmantojuši savas runas um, sarunai paredzēto laiku. Tā kā vēlreiz no savas puses paldies jums! Es protestēju, priekšsēdētājs kundze. Jā, jūs varat protestēt, bet mums laiks ir izslēgts. Okay. Okay, don't lose time, don't lose time, please. Un nezaudēt velti laiku. Vai jūs pieņemsiet pusminūtes laiku un pusminūtes eh, jautājumu no Blinkvičs kundze. Jums ir pusminūte, un Blinkvičs kundze arī pusminūte pēc tam. Man tas ir. Es visu laiku vicinājos, tā kā te vērādītājs, bet neviens man nepamanīja vispār. Nu, vienalga, mans jautājums šāds. Par sociālajiem pakalpojumiem, vispārējais nozīme sociālajiem pakalpojumiem. Mums jau ir bijušas diskusijas par to. Es arī sagatavoju šobrīd ziņojumu šajā komitejā, un man interesē, kāda ir jūsu pieeja šim jautājumam. Vai jūs atbalstat Kuru pieeju jūs lūdzu atbalstāt? Es atvainojos, bet eh, ne es, ne sekretariāts neesam redzējuši jūsu signāls, un citādi jūs būtu pirmais sarakstā. Blinkevičots kundz, jā, pavisam īsi, es vēlētos uzdot komisāru kungam jautājumu par to, kā varētu nodrošināt kvalitatīvu nodarbinātību, lai um, samazinātu strādājošo nabadzību, un kā, ko jūs domājat par to, ka 10% no sociālā fonda pabalstiem varētu tikt veltīti jaunu cilvēku nodarbinātībai, un es vēlējos uzdot arī jautājumu par to, vai eh, zaļā grāmata par pensiju sistēmu, uh, iet, ietvers arī stingrāku privāto pensiju fondu regulējumu. Tas ir ļoti svarīgi, lai nākotnē mēs varētu labāk tikt galā ar šādiem svarīgiem jautājumiem dalībvalstīs. Paldies! Paldies, un tagad vārds eh, komisārkungam pavisam īsi. Yes, yes, yes, yes. Labi, pavisam īsi, jā, jā, jā, jā. Yes, uh, uh, the green paper. Jā, zaļā grāmata norāda, ka jāpanāk labāk likumdošana, tieši tāpēc komisārs Baņē ir viens no uh, autoriem kopā ar komisāru Rēnu un uh, kopā ar mani. Un tas tiešām būtiski. Es nevaru uzstāt uz 10%, jo aptuveni 30% no sociālā fonda šobrīd jau tiek vienā vai otrā veidā izcēlēts jauniešiem. Tā kā tas nav skaidri vienkārši pateikts, bet bieži vien tā reālā situācija tā ir. Pār kvalitatīvu nodarbinātību mums ir viens īpašs vadlīnija, un mums būs vēl iespējas to pārunāt vairāk. Un vispārējais nozīmes pakalpojumi, jā, es atbalstu, es saprotu šī nozīme, un es novērtēju Rusas kunga ieguldījumu. Jautājums gan ir par to, ka šobrīd esam šī fāzes sākumā, to domājot, vēl būs tālāk konference Barcelonā, kas arī tieši saistās šo jautājumu, un es domāju, ka pēc šīs konferences jūnijā mums būs periods pārdomā, kur mēs varēsim meklēt tālāk risinājumu. Principi jau būs skaidri, ka mums jānodrošina kvalitāte un sociālo pakalpojumu pieejamība. Un jau iepriekš es norādīju, kam savā atbildē, ka fiskālās konsolidācijas laiks ir jāsasaist arī un tālāk uzmanību jāvērtē tieši vispārējās nozīmes pakalpojumiem. Tas ir liels uzdevums, un mēs varēsim kopā veik, veiksmīgi to risināt. Paldies jums vēlreiz par doto iespēju šeit šodien risināt diskusijas. Paldies jums visiem! Un arī uh, nedēļas nogalē arī patīkam atzīmēt 1. maiju. Paldies, un paldies, ka jūs arī ieradāties šodien, un es aicināšu jūs atkal, kad jums būs atkal kas svarīgs mums sakāms. Paldies! Um, Cienījamie kolēģi, Bez liekas kavēšanās pievērsīsimies septītajām punktām darba kārtībā. Es vēlētos izskatīt kopā septīto un astoto punktu, jo runa ir par nodarbinātības un stratēģijas sociālajiem aspektiem, gan par mutisko jautājumu, gan arī rezolūcijas priekšlikumu projektu. Tātad nodarbinātības stratēģija Eiropa 2020, sociālai aspekti par to mums būs jābalso rīt un ņemot vērā, ka Mēs grasāmies izskatīt šo jautājumu māja plenārsēdē kopā ar citiem dokumentiem, transversāliem dokumentiem, kas tiks pieņemt citās komitejās, kas ir uzsākušas iniciatīvu šajā jomā. Tad par mutisko jautājumu Līnas kundze ir iesniegus divus grozījumus, kuru mērķis ir nostiprināt Eiropas parlamentu iesaistīšanos mērķu pārvaldībā un fiksēšanā. Es domāju, ka tie ir grozījumi, kurus mums būtu jāatbalsta, kas attiecas uz pašu rezolūcijas priekšlikumu, tad 56 grozījumi ir tikuši iesniegti, kas nostiprina galvenokārt dažus aspektus rezolūcijā. Tā ir skaitā jautājumi par jauniešiem, par invaliditāti, par darba metodi, kuru līdz šim izmantojām proti atvērto koordinācijas metodi, tāpat vēl divi Bizoto kundzes eh, ziņojumi par maziem vidējiem uzņēmumiem un par izglītības nozīmību. Kas attiec uz šiem te grozījumiem, tad man nekādu īpašu, grozi, nekādu īpašu iebildumu nav, un es noteikti pavisam drīz nākšu klajā ar kompromisu grozījumiem, kas, manuprāt, varētu tikt pieņemti, bet ir Kapnoša kunga eh, grozījums kas, manuprāt, rada problēmas, jo ņemot vērā situāciju darba tirgu, nav pareizi, ka viņš piedāvā runāt šādā veidā par valsts parādiem un valsts finansējumu, jo šādā veidā mēs vēršamies pret mērķi, kas ir samazināt nabadzību jo pilnīga nodarbinātība tiek aizstāta ar augstu nodarbinātības līmeni. Tātad es jums noteikti darīšu zināms savus ieteikumus attiecībā uz grozīmēm un esmu atvērta kolēģu komentāriem. Urīkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos um, atkārtot to, ko es teicu jau iepriekš, proti, ka Tautas partijai nav nekāda iebilduma pret šo prasību, bet mēs nevēlamies rakstisku deklarāciju. Un ja būs rakstiska deklarācija, tad mēs būsim pret šādu dokumentu. Tikai lai paskaidrotu, kā tad ir situācija, es vēlētos papildināt sakot, ka visa procedūra, kas attiec uz Eiropas 2020 stratēģiju, ir nepieņemama parlamentam, jo parlamenta tiesības netiek ņemtas vērā. Mēs esam nepārtrauktā uh, uh, spiediena ietekmē, mēs skraidām uh, pa galvu pa kaplu, kaklu un cenšamies kaut ko paveikt, bet mūsu lēmumu netiek ņemt vērā un gala rezultātā parlaments. Uh, šī spiediena ietekme nāks klajā ar jebkādiem paziņojumiem, tas viss tikai izraisīs hausu. Tāpēc, tā kā mēs nepiekrītam, tāpēc arī mēs nepiekrītam šim principam, ka tas ir rakstisks dokuments, un es vairāk arī um, neko nevēlos teikt. Tālāk nākamais runātājs. Liels paldies priekšsēdētāji! Visu cieņu! Orīkungam! Tomēr es vēlētos viņam ieteikt labāk pārdomāt. Es piekrītu viņa teiktiem, viņam ir pilnīgi taisnība par to, ka Eiropas parlamentam šī gadījumā ir piešķirt ļoti dīvaina loma strādājot pie šīs stratēģijas, kas eh, nodrošinās Eiropas nākotni turpmāko desmit gadu laikā, un uz mums tik tiešām tiek izdarīts spiediens. Termiņi ir ļoti īsi, laika nav, un šobrīd mums ir uh, politiskajās grupās eh, jāpārdomā šie jautājumi, kas attiecas uz nodarbinātību, un šiem jautājumiem dokumentā tiks atvēlēti tikai dažas rindiņas, tikai daži punkti. Bet es tomēr domāju, ka mums vajadzētu darboties konstruktīvi un censties panākt to, lai Eiropas parlamenta balsts tiktu sadzirdēta, kaut vai tikai tāpēc, lai parādītu Eiropas pilsoņiem, ka Ja 80% Eiropas mājasemniecību galvenā problēma ir nodarbinātība, tad arī mums tā ir galvenā problēma. Varbūt, ka mēs kā nodarbinātības komiteja tik tiešām varētu panākt to, ka mūsu valsts tiek sadzirdēta. Tātad visu cieņu kolēģim, es tomēr vēlētos, lai viņš pārskata savu nostāju jo šis jautājums nav partija jautājums, tas ir jautājums, kas interesē visu parlamentu. Paldies, un tagad Harkins kundze. Paldies, priekšsēdētājs. Pavisam īsi vēlētos papildināt to, kas, nu, pat tika teikts, es varētu atbalstīt kopumā. Mums varbūt ir iebildumi pret vienu, diviem grozījumiem. Uh, Es varu atbalstīt 15. grozījumu, kurā teikts, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešams augsti kvalificēts darba eh, spēks un tā tālāk un tā joprojām. Mēs esam pieprasījuši mutisku grozījumu par 9. grozījumu, lai aizstātu vārdu vārdus, kuri runāts par galveno mērķi Eiropai 2020, sakot, ka tas ir viens no svarīgākajiem mērķiem. Un visbeidzot, mēs esam aicinājuši balsot atsevišķi par 33. grozījumu, kurā ir izteikts aicinājums padomē un komisējai uh, noteikt uh, īpašas garantijas. Mēs kopumā, protams, būtu noskaņīt pozitīvi un atbalstīt to, bet mums ir problēmas ar šo termiņu, kas ir četri mēneši, jo mūsuprāt tas ir pārāk ierobežojuši un tas varētu radīt liekas problēmas dalībvalstīm. Tātad mēs atbalstītu pirmo daļu, bet ne otro daļu. Un ar, varbūt ar dažiem izņēmumiem mēs varētu atbalstīt visus pārējos grozījumus. Paldies! Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā, Turnēns kundze. Jā, zaļo vārdā es vēlētos pateikties par lieliski sagatavoto ziņojumu. Es uzskatu, ka tas tik tiešām ļoti svarīgi. Es piekrītu Sarkas kungam, ka mums būtu jāuzsver mūsu viedoklis eh, mūsu komitejas vārdā. Es tāpēc arī piekrītu iepriekšējam runātājam, kas teica, ka um, šis te process ir bijis dīvains, taču mums tomēr būtu jāizmanto iespēja izvirzīt priekšplānā mūsu komitejas idejas. Mēs esam iesnieguši 20 grozījums no zaļo vārdā, un tas nenozīmē, ka mēs neatbalstām šo rezolūciju, bet drīzāk mums ir ļoti daudz, kas sakāms, lai to papildinātu. Es negribētu īpaši detalizēt par to runāt, bet kas attiec uz šo te četri mēnešu jauniešu garantiju, uh, Tas patiesībā ir tas, kas šobrīd jau ir vadlīnijās. Tātad dalībvalsts jau agrāk ir vienojušās par šo četru mēnešu periodu, un tas nozīmē tikai to, ka mēs turpinām šo praksi. Tāpēc arī mēs to esam iekļāvuši tekstā šādā veidā. Uh, tālāk, kas attiecas uz mutisko grozījumu, par kuru runā iepriekšējā runātāja, tad tas mums vēl būtu jāapsver, bet mm, kopumā pozitīvi noskaņots. Paldies! Paldies tagad, Panšis Drauskungs! Ar prieku dod jums vārdu. Paldies, un tagad es varēšu pateikt to, ko vēlējos pateikt iepriekš. Paldies! Kas attiec uz šo pieeja attiecībā uz Eiropu 2020 stratēģiju un komisijas priekšlikumiem, viņa pieejamā, pieejā ir paziņojums par to, ka varētu būt ka šī platforma ciņai pret nabadzību varētu būt veids, kā palīdzēt eh, tiem, kas cieši no nabadzības, iegūt no izaugsmes un nodarbinātības. Bet es domāju, ka mēs tādā veidā liekam ratus priekšā zirgam, jo nav nekādu konceptu, kas liecinātu par to, ka sociālos faktors komisija uzskata par izaugsmes sastāvdaļu. Tātad mums ir uh, jādomā arī par šo aspektu, lai ekonomika varētu piedzīvot izaugsmi. Tātad jautājums ir saistīts ar to, ko nu pat runājām ar komisāru, kā mēs varam nodrošināt šos sociālos pakalpojumus. Es domāju, ka Eh, ja mēs atsakāmies no rakstiska dokumenta, tā būtu attiekšanās no mūsu pienākuma izpildes. Es domāju, ka tas mums tomēr ir nepieciešams. Es domāju, ka 2020 stratēģija noteikti ir jāuzlabo, bet. Bet eh, man satrauc drīzāk, ka citādi interpretē to, kā mums būtu jāizkļūst no šīs krīzes. Es domāju, ka varbūt ir jautājumi, par kuriem mēs varētu rakst, runāt arī cito, citā kontekstā. Problēma ir saistīta ar to, ka miljoniem Eiropas iedzīvotāju šobrīd saskars ar nabadzību, un nabadzība viņiem ir realitāte visas dzīves garumā, tātad no dzimšanas brīža līdz, līdz pat miršanas brīdim. Un šķiet, ka par spīti visiem projektiem, pie kuriem esam strādājuši, mēs neesam izdarījuši nekādus secinājumus. Paldies! Vai šajā jautājumā, kolēģi, jums būtu priekšlikums par grozījumu, kur jūs varētu piedāvāt komitejai rīt? Paldies par šiem komentāriem. Tirinēts kundze, es varētu teikt to pašu, ko es teicu savas nostājas. Uh, tad, kad es iepazinos ar savu nostāju, es domāju, ka lielāko daļu grozījumus var atbalstīt un es vēlētos atbildēt arī Urikungam, jo es saprotu viņa satraukumu. Jūsu satraukums ir saistīts ar to, uh, kāds liktenis ir atvēlēts jum, jūsu ziņojumam. Jūs tāpat kā es pieminējāt to, ka mēs esam uzsākuši iniciatīvu, kas ļauj šim parlamentam uh, labos apstākļos, vai vismaz sliktāk, vai vismaz netik sliktos apstākļos e, pieņemt šo te definīciju par to, kas varētu būt vadlīnijas nodarbinātības jomā. Bet koordinatoru diskusijās, kas ir notikušas vairāk kārt, mēs runājam par to, ka tas mehānisms, kas tiek izmantots e, ša, šogad šajā parlamentā, par spīti tam, ka šis ir ļoti strateģisks gads, jo mēs strādājam pie šīs stratēģijas. Tātad šis mehānisms ir diezgan haotisks un mums rodas iespējas, ka Eiropas parlaments tā, tā kā skraida šurpa turpu, pa labi pa kreisi un Uh, laika gaitā mēs tikai uzzinām par to, ka mēs esam pieņēmuši tādu vai citādu darba metodi un ka mēs esam pieņēmuši tādu vai citādu darba grafiku. Mēs uh, bijām pārņemti ar dažādiem notikumiem, jaunās komisijas stāšanos spēkā un tā tālāk un tā joprojām. Un jāsaka, ka mums ir godīgi jāatzīst, ka mēs esam slikti sagatavoti tam, kāda varētu būt uh, tie priekšnoteikumi, kuros Eiropas parlaments varētu pienācīgi pieņemt šo te stratēģiju 2020. gadam. Tieši tāpēc mēs cenšamies panākt to, lai mēs kā nodarbinātības komiteja varētu izteikt savu viedokli pēc iespējas transversālākā un horizontālākā veidā par to, kāds ir mūsu priekšstats par šo priekšlikumu stratēģija 2020. gadam, kādu to piedāvā komi komisija un komisija, kas to uzskata par gandrīz jau pieņemtu. Galu galā, tad, kad mēs saskaramies ar realitāti, tad mums ir jācenšas savā starpā paraudzīties uz to, kas būtu visefektīvākais, pat ja tā sākotnēji nav bijusi mūsu nostāja. Es saprotu, ka sākotnēji mums būtu, var būt dažādas eh, nostājas, bet šobrīd mums kā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai ir jāizstrādā šīs tematiskais jautājums un rezolūcija bet šī rezolūcija, protams, nav ideāla. Tā, protams, nav labākā procedūra, taču tas man ļauj dažos punktos, kas ir ļoti svarīgi arī jūsu ziņojumā, jau pavasarī dot signālus par jautājumiem, par kuriem mēs vēlamies runāt ar komisāru un kur tīri politiski ir jautājumi, par kuriem valda vienprātība šajā komitejā. Tā piemēram jautājums par cīņu pret uh, nabadzību, par izaicinājumiem nodarbinātības jomā, par jauniešu situāciju un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Tāpēc arī man šie dīvaini, ka tik uh, nozīmīga un ietekmīga politiskā grupa kā EPP nespēja pievienoties šai iniciatīvai. Es ceru, ka rīts būs gudrāks par vakaru un ka rīt jūs varēsiet mums pievienoties, lai mēs visi varētu sniegt politisku signālu šīs komitejas vārdā un aizmirstu par visām cīņām, kas valda mūsu politisko grupu starpā. Urīkungs, vai jūs vēlaties izteikties? Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Man satrauc tas, ka šāda prakse varētu turpināties arī nākotnē. Šī nav nekāda ārkārtas situācija. Kopš Lisabonas līgums ir stājies spēkā, šobrīd ik viens cenšas aizpildīt tukšo telpu, kas uh, ir dot, ik viens cenšas izmantot savas pilnvars, savas iespējas, padome, komisija un Eiropas parlaments. Eiropas parlaments ļauj uh, atstumt sevi malā. Un man satrauc tas, ka tāda varētu būt praksa arī nākotnē, tāpēc arī tīri principiāli mēs iebilstam. Mēs iebilstam pret šādu praksi, kuras ietvaros mūsu parlamentu viedoklis netiek ņemts vērā un ka mēs pie, nepieņemam lēmums pienācīgi tos apsverot. Jāsaka, ka man nav iebildumi pret pašu dokumentu kā tādu. Dokuments ir lieliski sagatavots, bet tas ir principi jautājums. Jā, cienījamies kolēģis, lieliski saprotu jūsu viedokli, un es pilnībā piekrītu procedūru, ar kuru, kur mēs esam uzsākuši komiteju priekšsēdētāju starpā, ļauj mums strādāt vismaz pie konkrētākiem aspektiem, kas saistīti ar šo stratēģiju, bet pateicoties jūsu ziņām, mēs noteikti būsim daudz labvēlīgākā situācijā. Līdz ar to esam izskatījuši šo punktu darba kārtībā, par to balsosim rīt. Un pavisam īsi par atzinumu, kas mums ir jāsagatavo Intu komitejai par uzņēmumu sociālo atbildību starptautiskos tirsniecības nolīgumos. Sākotnēji mums bija jābalso par šo atzinumu rīt, bet gal galā balsojums ir atlikts uz vēlāku laiku, jo um, atbildīgais referents vēl nav iesniedzis savu dokumentu, tad būtu paradoxāli, ja mēs pieņemtu savu atzinumu par dokumentu, kas vēl joprojām nav pieejams. Tā kā man vēl ir jātieks ar ēnu referentiem, man ir paredzētas diskusijas, tad e, tāpēc arī mēs vēlēmies paturēt šo punktu darbu, darba kārtībā, lai par to īsumā runātu. Līdz ar to ar prieku iepazīstināšu jūs ar grozījumiem, kas tikuši iesniegti. Galvenokārt var teikt, ka tie ir ļoti konstruktīvi grozījumi un iet pareizajā virzienā, iet tajā pašā virzienā, kur atzinuma priekšlik, kur pats atzinums. Es arī esmu iesniegusi virkni grozījumu, kompromisu grozījumu un arī grozījusi šos iesniegtos grozījumus. Mums noteikti būs iespēja par to vēl diskutēt 4. maijā, kad paredzēta viedokļu apmaiņa. Ir viens punkts, kas, kas ir ļoti svarīgs punkts, kurā domas dalās tīri politiskajā, viedok, politiskajā līmenī, proti, vai ir labās prakses paraugi, kas ir parādījušies uzņēmuma sociālās atbildības jomā. Uh, šobrīd šīs normas, šie standarti var tikt ieviesti pateicoties likumdošanas aktiem, kaut vai tāpēc, lai nodrošinātu level playing field, kas varētu izveidoties, un lai nostiprinātu šos standartus. Man ir bijusi iespēja par to diskutēt ar virkni uzņēmumu, kas piemēro uzņēmumu sociālo atbildību, un noteikti būs vēl arī citi uzņēmumi, kuriem šie jautājumi ir ļoti svarīgi un kur tie ir brīvprātīgi īsteno šādu atbildību. Bet es domāju, ka kopumā varētu teikt, ka mēs tikai strādājam pie šī koncepta attīstīšanas, un šis pirmais solis vispirms ir jāsver. Jāspēr. Tātad tas būtu galvenais, ko es vēlējos teikt par 51 grozījumu, kas ir iesniegts šim dokumentam. Virkstrēms kundze. Merci, madame le président. Paldies, priekšsēdētāji. Inte ska ha en diskussion, men det blir ändå en diskussion för att vissa... Nu, man liekas, ka nav īstenībā paredzēts diskusijas par jautājumu, bet nu, tā kā tas ir nozīmīgs jautājums un tā kā priekšsēdētāji ir ieskicējis nozīmīgākos jautājumus, tad, nu, protams, ka mums ir jāpanāk, lai visu uzņēmumu un sabiedrību kopumā uzņemas sociālu atbildību un tieši ne tikai kā sabiedrības locekļi, bet arī uzņēmumi, kuros viņi strādā. Uh, īpaši starptautisku uzņēmumu, kas nodarbina ļoti daudz uz, darbiniekus. Ir svarīgi, lai uzņēmumi atbild, apzinās savu sociālo atbildību. Bet nedomā, ka mums tas ir jānosaka likumdošanas ceļā. Manuprāt, vislabākais ceļš ir tad, ja to virza un pieprasa cilvēki, kas apzinās savu sociālo atbildību. Tur nav vajadzīga likumdošana. Mums nevajag uzlikt papildus noteikumus uzņēmumiem. Esmu sikusies ar daudziem uzņēmumiem, daudzām organizācijām, kas šodien šo saredz kā īpašu apdraudējumu, īpaši tagad, krīzes situācijā. Un tieši tāpēc uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs mēģinām veicināt šāda veida sociālo rīcību un e, veicinām to iekļaušanu arī starptautiskos nolīgumos, bet nevajag uzlikt papildus administratīvo slogu šo uzņēmumu administrācijām. Visbeidzot, gan cilvēki, gan uzņēmumi kuros cilvēki strādā, paši jau rada šo sociālo partnerību, partnerībā, sabiedrībā kopumā. Un šī atbildība nav atceļama. To neviens nevar atcelt nekādā veidā. Jo uzskat, ka tas jau īstenībā veido ļoti labu pozitīvo tēlu gan pašie cilvēku starpā, gan arī konstruktīvas sabiedrības veidolā. Un tieši tāpēc mums vajadzētu konstruktīvi pietam, un mans grozījumi, mani grozījumi īstenībā ir tieši par šo. Uh, un es atbalstu priekšsēdētājas paziņojumus tik tālu. Paldies! Merci. Y a... Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Turosas kungs. Jā, nu tikai par šo jautājumu vēlos pievērst uzmanību faktam, ka šai komitejai kopā ar citiem mēs esam piedalījušies šodien uzklausīšanā arī tā tirzniecības komiteju par bērnu piespiedu darbu. Un arī sociāla atbildība, korporatīva atbildība tika iekļaut šajās diskusijās. Un viens no satraucošākiem jautājumiem, kas šajā jautājumā atspoguļojas, bija, ka nav atbilstības starp dažādu veidu kritērijiem, arī novērojot šo situāciju starptautisko darbu organizācijas kritēriju E, viss ir īstenībā tikai tāda plūstošā režīmē, un tos visus tikai vienīgais kaut kādā veidā mēģina noteikt nevalstiskās organizācijas. Tā kā ja mēs varētu to kaut kādā no augšas tomēr arī standardizēt, tas tomēr būtu vēlams. Vismaz šos kriterijus stingrāk noteikt. Un tas, kā uzņēmumu vismaz nopietni vajadzētu pieiet savai sociālajai atbildībai, lai arī tas būtu atbalsts, at, mm, piedodiet, atspoguļots likumdošanā vai savādāk, katrā ziņā lieliem uzņēmumiem, kas nopietni e, pieķerās sociālajai atbildībai, nu īstenībā bieži vien, ka viņi to izmanto savam mārketingam, nevis patiesai ētisko jautājumu risināšanai, piemēram, par ētisku tirzniecību. Tā ka cilvēki, kas būs atbildīgi par nopietnu lielo uzņēmumu sociālo atbildību un ētisku tirzniecību, manuprāt, ir svarīgi, lai viņiem ir arī iekšējās klausulas izstrādāts iekšējiem noteikumiem visā uzņēmumā, nevis tikai menedžmenta līmenī. Protams, ka varbūt pat administrācija var kaut ko izņemt, izlemt, bet viņi nespēja nodrošināt to, ka šie jautājumi, ko viņas izskata, tiešām tiktu izskatīti visā uzņēmumā. Merci beaucoup. Lielas paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Pateicos jums par komentāriem un arī gaisotni kādā jūs piedalījāties šajās diskusijās. Es domāju, ka mēs noteikti vienosimies 4. māja sanāksmē. Ja ne, tad balsosim par šo jautājumu, kas ir ļoti svarīgs jautājums. Šobrīd, kad mēs eh, strādājam pie tā, lai izstrādātu šādus uzņēmums un sociālas atbildības principus, līdz ar to esam izskatījuši šo punktu, par kuru balsosim tikai 2. jūnijā, ņemot vērā to, ka Intas komitejā termiņi ir atlikt uz vēlāku laiku. Tagad izskatīsim jautājumu, kas ir diezgan līdzīgs, jo runāsim par grozījumiem, un jo īpaši kompromisu grozījumiem, mūsu kolēģi Ričārda Hovita atzinumam, kuru viņš gatavo Intas komitejai par ziņojumu par cilvēktiesībām sociālajiem un vidas standartiem starptautiskās tirzniecības nolīgumos. Tas ir iniciatīvas ziņojums, kur gatavo Intu komiteja. Lūdzu, referent jums vārds. Much, uh, Paldies priekšsēdētājiem. Jā, mums jau bija arī grozījumi, kurus izskatījām iepriekš viedokļu apmaiņā, un es ne, neatkārtojuši iepriekšējās diskusijas. Bet katrā ziņā gribu un labprāt atbildēšu uz jautājumiem, kādi varētu kolēģiem rasties. Pat pašiem kompromisiem mēs esam izstrādājuši četrus kompromisu grozījumus, un tie ir arī iesniegti jums. Un mans kolēģis, baidos, ka viņš te nav uz vietas, mēs ļoti nopietni strādājam, lai panāktu kompromisu. Es viņu nekaritizēšu, bet īstenībā bija gandrīz neiespējami panākt kompromisu, kas viņu apmierinātu un kas man savukārt apmierinātu. Un tad, kā atzinums sagatavotais, es mēģināju sagatavot tāds kompromiss, kas, manuprāt, varētu iegūt vairākumu komitejas, vairākumu atbalstu. Bet jāatzīst, ka nebija iespējams mums pilnībā vienoties ar Higgins kungu, kur es, nu, kurš man ir mīļš un tuvs, bet nu, viņa grozījumi nebija pieņemti pilnībā. Tālāk šie grozījumi, kurus jums sniedzu, pirmais kompromiss grozījums ir par kodīgas tirniecības uh, definīciju, kas atsaucas pirmo punktu. Un Fontaņie kundze, Pidegā kundze kungs, kas vēlas, lai arī mēs atsauktos uz um, <clears throat> darba tiesībām, kā precīzu atsauci, ka tas arī tiktu atsauktas <clears throat> attiecināts uz attīstības valstīm. Tālāk piektais punkts, kur mēs runājam par ilgspējīgas attīstības un ieteikums novērtējumu. Harkins kundze bijis ļoti nu, šeit izpalīdzīga, un viņa ir sagatavojusi tādu veidu redakciju, kas varbūt nebūtu iekļauts ideālā variantā, bet, nu, ņemot vērā uh, sadarbības kāru, es to esmu gatavs atbalstīt. Un, kādā ziņā, <clears throat> mēs runājam par dažādu veidu geogrāfisko piemēru attiecināšu iespējami plašā mērogā, nevis tikai atsaucos uz vienu valsti. Tāpēc, manuprāt, kompromiss nav gluži korekts, un viņš ir visu laiku ierobežot, jā, to skat. Tālāk sestais kompromiss, mm, tas ir par ekonomisko uh, lejupslīdi, kāds tieši arī ietekmē mūsu diskusijas. Uh, Un kāds piemērs mēs varam nosaukt, piemēram, par offshoriem un ārzonām. Es esmu sagatavojis arī kopējo kompromisu kopā ar Harkins kundzi, kas runā par proporcionalitāti, jeb atbilstību geogrāfijai. Un kāpēc tas nevarētu nodrošināt lielāku pieeju Eiropas tirgiem. Tā kā tas ir diezgan tās līdzsvarots kompromiss un to varu atbalstīt. Un visbeidzot par septīto pantu punktu kas ir tieši par tirdzniecības nolīgumiem, kas pakļaujas kopējā Heiligendams procesam, tātad vienošanās, kas tika panākt Vācijā. Um, mani kolēģi Rednieka kundze un arī citi kolēģi mums ir izdevies um, pārvarēt šīs savas līdzinājās neskaņas, bet tomēr ir arī zināmas lietas, ko mums nav izdevies, un man vajadzētu sekot tālāk, kāds virziens no kolēģiem varētu būt. Un manuprāt, ir pareizi atsaukties uz līgumu punktiem šajā punktā. Un tas ir iesnāts, izstrādāts kā kompromiss grozījums numur 4. Nu ko, vairāk nekavēšu uz laiku, un, kā jau iepriekš norādīju, nav vēlams un nav vajadzīgs atkārtot visas iepriekšējās viedokļa apmaiņas, bet tā ir laiks izskatīt, izskatīt kompromisu un labprāt atbildēšu visu kolēģu jautājumus, kas ir radušies. Kaslēra kungam no tautas partijas norādīju, ka veids, kā viņš piedāvā svītrot daudz lietas. Es ceru, ka viņš tomēr pārdomās. Manuprāt, piedāvā, pie, piedāvājums svītrot visu punktu, nu kā lai to saka. Nu, protams, es varu izdarīt, jūs to uzstāsiet, bet ja jūs varētu tomēr atsaukt šādu veidu grozījumus, es domāju, ka tie tomēr konstruktīvi punkti, kurus nebūtu jāstrīvo, jāsvītro. Paldies! Merci beaucoup! Merci. Lielas paldies par šiem kompromisu grozījumiem! Vai ir iebildumi, vai kāds vēlas izteikties, komentāri, kritika, pozitīvi izteikumi? Šķiet, ka nekā tāda nebūs. Tādā gadījumā mēs noteikti balsosim pavisam eh, patīkamā gaisotnē rīt un novēl nu visiem patīkam vakaru.